say that this is yeah, no, no. one of the yeah, yeah. important initiatives yes. of the uh, committee. Thank you. Good afternoon. Paldies. Labdien. Varam sākt mūsu sanāksmi. 13. punkts darba kārtībā - atklāta uzklausīšana par ES finanšu pakalpojumu regulējumu, izvērtēšana un jauni uzdevumi. vēlos sacīt, ka šī ir ļoti svarīga iniciatīva mūsu komitejai. Mums būtu ziņojums par izvērtēšanu. Ļoti intensīva finanšu instrumentu, finanšu pakalpojumu regulējumu izvērtēšanai. Un ir nepieciešams arī pārbaudīt to miedarbību un ietekmi. Tāpat laikā attiecībā uz nākotnes izaicinājumiem, ar kuriem jātiek galā, tie ir jāskata balstoties uz šo izvērtēšanu. Un, protams, galvenais izaicinājums ir eh, CMU kapitāla tirgus savienība, par ko mēs eh, balsojam šorīt. Tāpat ļoti pozitīvs fakts ir tas, ka komisija kas ir gatavi veikt šādu izvērtēšanu, un eh, komisija to visu sākumā koordinēs, saskaņos, tā kā ir labi, ka parlaments sāk savu darbu pie šī jautājuma, un labs veids, kā sākt to darīt, ir censties analizēt jautājumu e, padziļināti. Tāpēc ļoti labi, ka referenci ierosināja rīkot šādu atklātu uzklausīšanu. Mums šeit ir ļoti labi eksperti. Un sāksim ar to, ka dosim vārdiem, vārdu četriem runātājiem, 5 minūtes katram, un tad sāksim mūsu diskusiju. Pirmais ir Mārtiņš Grols, valdes loceklis un galvenais finanšu, galvenā finanšu amatpersona Raiffeisen Bank International Grilkungs. Lūdzu, vārds jums. Godātie eh, Eiropas parlamenta deputāti, priekšsarētāji kungs, dāmas un kungi, ļaujiet man sākt ar pateicību ka uzaicinājāt mani šo ekonomikas un motorā lietu komitejā. Esmu galvenais finanšu, galvenā finanšu amatpersona, tātad galvenais grāmatvedis uh, eh, Raiffeisenbanken International, esam balstīti Austrijā. Vairāk kā 20 gadus strādājam centrālā un austruma Eiropā, 17 tirgos, 54 tūkstoši darbinieku apkalpo gan 50 miljonus patērētāju. Uzklausīšanas temats, manuprāt, man kā banķierim liekas iet pareizajā virzienā. Finanšu regulējumi ir jābūt efektīvām. Šeit ir tieša saikne starp taisnību un efektīvu regulējumu ietvaru un veselīgu banku sektoru, kas, kā jūs zināt, kalpo kā starpnieks ekonomikai. Bet ir ļoti svarīgi, lai regulatīvā vide eh, nenospiestu tirgus dalībniekus un nepadarītu viņus nespējīgus rīkoties efektīvi. Ļaujiet man sniegt kopsavilkumu par galvenajiem parametriem vidē, kurā bankas šobrīd strādā. Zemes procentu likmes, eh, mazs pieprasījums pēc kredītiem, neprognozējami nacionālai budžeti, eh, zemes peļņas iespējas, ierobežot piekļuvu kapitāla tirgiem, uh, un aizvien pieaugošas spiediens no normatīvās puses attiecībā uz kapitāla prasībām, un tāpat arī e, jaunas, e, jaunas nodevas, kas tiek ieviesas saistībā ar finanšu tirgus regulēšanu. Šādā tirgu ir ļoti liela izaicinājuma visai nozarei, kas galu galā var kavēt ekonomisko izaugsmu. Kapitāls un likviditātes prasības, ko nosaka CRD4 un CRR, ir ļoti svarīgi soļi, lai stiprinātu Eiropas finanšu tirgus stabilitāti. Nākotnē nevienam nodokļu maksātājiem nebūtu jāmaksā par bankas sanāciju. Tomēr, eh, lai šī sistēma darbotos praksē, Kā priekšnosacījums ir nepieciešams atbilstoši īstenošanas periods, lai izveidot un uzkrāt nepieciešamo kapitālu, jo savādāk aizdevumi ekonomikai samazināsies, kas savukārt paralizēs ekonomisko izaugsmi. Ir acīm redzami, ka uzraugi cenšas pātrināt īstenošanas periodus un prasa kapitāla buferus eh, daudz straujākā tempā, nekā to nosaka likums. Attiecībā uz Bāzeles 4 prasībām šī tendence var vēl stiprināties, kas vēl vairāk var radīt šķēršus finansējumu ieguvēji. Tas ierobežotu vēl lielākā mērā aizdevumu izsniegšanu MVU. Atcerēsimies, ka mazie vidē uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Vēlos pieminēt trīs jomas, kur pastāv nekonsekvence pašreizējā tiesiskajā ietvarā, kas ievērojami sasaista cilvēku un finanšu resursus un neļauj izveidot bankām nepieciešamos kapitāla uzkrājumus, lai eh, veiktu lielāku kreditēšanu. Vispirms par atskaitīšanās eh, prasībām. IBA standarti šajā jomā aptver eh, aptuveni 1800 lapspušu. Šeit ir ECB, nacionālās iestādes un citas uh, autoritīvas iestādes, kuras ir atbildīgas par šādu atskaitīšanās pienākumu koordinēšanu. Kā mēs esam to vienmēr norādījuši, efektīvai banku savienībai nepieciešama spēcīga koordinēšana starp atbildīgajām uzraudzības iestādēm. Jau šobrīd mēs saskaramies ar uh, atskaitīšanās prasību dubult, uh, pārklāšanos uh, papildus tam, uh, tās, eh, šīs prasības vēl tuvākā laikā tiks paplašināta. ECB plāno prasīt eh, atskaitīšanos eh, par katru aizdevumu, kas pārsniedz 25 tūkstoši eiro. Manuprāt, ir acīm redzam, ka it īpaši mazās bankas ir pārslogotas ar šādām jaunām prasībām. Ļaujiet man īsi pieminēt kapitāla prasības. Ir ļoti svarīgi tas, kā kapitāla prasības ir eh, savstarpēji eh, saistīts un miedarbojās ar nacionālo iestāžu prasībām. Šeit ir liels nenoteitības līmenis. Šobrīd, piemēram, nav skaidrs tas, kā kapitāla buferu prasības no nacionālās uzraudzības iestādes puses eh, tiks integrētas ECB lēmumos. Mēs prasam skaidru un konsekventu ietvaru, kā tiks noteikti un īstenoti kapitāla buferi Mazām bankām ir nepieciešams, lai uzraudzības iestādes e, pielāgotos biznesa modeļiem. Mazākai bankai nebūtu e, jābūt spiestai izpildīt tādas pašas prasības, kādas tiek uzlikts lielajām bankām attiecībā uz atskaitīšanos, iekšējo pārvaldību un atlīdzības politiku. Otrs būtisks e, problēma jautājums, un šeit es atvainojos, ka mazliet pārsniegšu 5 minūtes, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs un sarežģīts, tātad banku nodevas tās e, mazina stabilitāti un rada problēmas vienotī, vienotajam tirgumam. Kopš finanšu krīzes esam pieredzējuši ievērojumu pieaugumu nodevās, kas tiek uzlikts vakām ar mērķi, lai izvairītos no tā, ka nodokļu maksātājiem jāsaz no saviem līdzekļiem banku bankruti skar 16 valstis, un tas ir pie, novedis pie ļoti atšķirīga banku nodevu līmeņa, kur uh, ir nepieciešama pārobežu sadarbība. Piemēram, atsevišķās valstīs, kā apvienotā karaliste, bankas nodevs ir iekļaut kā uh, nodoklis, uh, kas nonāk valsts budžetā. Vācija savukārt ir uh, šīs nodevs ieskaitīts atsevišķā noregulējuma fondā, kas ir atsevišķi no budžeta Daudz, kur šīs eh, nodevs ir balstīts uz aktīviem, līdz ar to nav nekāda atšķirība, vai banka strādā ar peļņu vai nē, tā ir vienkārši jāmaksā un viss. Un vēl lielāka problēma ir tā, ka daļa no šiem nodokļiem tiek maksāts papildus iemaksām Nacionālajā fondā vai Eiropas vienotajā noregulējuma fondā, kas ir nepanesams sloks. Šo naudu varētu izmantot savādāk, lai stiprinātu kapitāla bāzi, izsniegtu aizdevumus vai uh, izstrādātu jaunus pakalpojumu modeļus klientiem. Līdz ar to mēs eh, iesakam izmantot nacionālu līmeni papildus, eh, eh, neizmantot nacionālos fondus, ja tiek izmantots Eiropas noregulējuma fonds, un vajadzētu pāraut šo uh, lī, saikni starp valsts uh, budžetu un šīm banku nodavām pārobežu banku grupām, līdzīgi kā mēs esam, kur ir gan Eirozonas valsts, gan ārpus tās, gan ārpus Eiropas Savienības valstis. Šeit ir nepieciešams eh, saskaņot eh, lietas daudz vairāk. Diemžēl praksē uzraudzības eh, prasības ļoti ievērojami atšķirās katrā valstī, jo Eiropas banku iestāde EBA to ir arī norādījusi savā aprīļa ziņojumā atšķirības novērojams gan attiecībā uz to, kādas e, tiek prasības kapitālam izvirzīt saskaņā ar CD4, un ir skaidrs, ka kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē e, pāraudzīto iestāžu līdzekļi, un tiek vienmēr prasīts minimāls kapitāla līkums, e, ņemot vērā riska profilu. Bet ļoti atšķirīgs ir e, tā, tās prasības, kas tiek uzlikts iestādēm. Dažas iestādes izvirs to kā rekomendācijas, citas savukārt e, kā saistošo juridisku prasību nosaka šādu obligāto minimumu. Līdz ar to šāda ļoti nevienmērīga prakse rada izkropļojums konkurencē un var pat novest līdz šķīrētiesām. Uzraudzības eh, prakses arī ietekmē kapitāla instrumentu atbilstību, kurus var izmantot, lai sasniegtu nosprostos mērķus. Dažas kompetentās iestādes ļoti ierobežojuši, kamēr citas pieļauj plašāku instrumentu klāstu izmantošanu. Un noslēgumā vēlos pievērst jūsu uzmanību arī uh, jaunām izmaiņām saskaņā ar IFRS, kas netiek uh, Eh, piedāvīgi novērtēt vēl par IFRS 9 rokas grāmatu, kas ievērojami ietekmēs eh, kapitāla Eiropas Savienības bankā, un daži analītiķi saka, ka tas var eh, samazināt 10 līdz 20% no Eiropas banka nozares kapitāla. Šeit ir tiešām nepieciešams visaptveroša pieeja visiem pasākumiem, kas tiks pieņemti vai var tikt pieņemti tuvākajos mēnešos. Un es, es atvainojos, ka pārsniedzu atvēlēto laiku. Uh, At, eh, bankam nepieciešama eh, iespēja manevrēšanai, tāpat ir nepieciešama labā koordinēšana un harmonizēšana. Nacionālām bankas nodevām eh, to iemaksām ir jānonāk noregulējuma fondā. Eiropas ekonomikai ir nepieciešams vairāk nekā finanšu stabilitāte un ciešāk noteikumu bankām ir nepieciešama arī peļņa lai izpildītu savu lomu kā finanšu starpnieku iestādes, kas eh, veicina izaugsmē Eiropā. Paldies par uzmanību! Paldies! Nākamā ir Mikaela Kolera, ģenerāldirektora Insurance Europe. Thank you very much. Um, honorable... Paldies, eh, Labdien, e, deputāti, un, un Valcekungam pat saka paldies par to, ka esam uzlūguši šajā uzklausīšanā. E, mēs priecājamies, ka mēs runāsim par izaicinājumiem, un es gribu pievērst jūsu uzmanību arī šīm te materiālām, ko mēs iedavām sekretariātam, jo tur parādās tas, ko es teikšu tuvākajās minūtēs. No apdrošināšanas perspektīvas mums ir trīs galvenie izaicinājumi. Pirmais - tas, ka ir pārāk daudz informācijas un tā pārklājas, pārdodot apdrošināšanas pakalpojumus. Otrais - solvencija divi - vajadzētu padarīt efektīvu, un trešais - jāgatavojas eh, stingri aizstāvēt savas pozīcijas starptautiski par informācijas daudzumu un pārklāšanos. Mēs pārdodam Eh, apdrošināšanas produktu, eh, piemēram, internetā, tad pieci ES likumdošanas teksti tiek būs eh, jāpielieto nākotnē. Solvencija 2, mm, komercijas direktīva un vēl daži likumdošanas teksti. Tie ir atsevišķi likumdošanas teksti, bet viņi sanāk visi kopā un visi kopā ir jāņem vērā. Pašlaik mums ir 74 prasības attiecībā uz informāciju, bet drīz tās jau būs 147. Pārdošanas noteikumi pieaugs par 338% un es domāju, ka vēl spēcīgāks ir tas, ka mm, prasības pārklājas, jo vienādi noteikumi ir vairākos dokumentos, bet mums jāsniedz, jāatbild prasībām dažādos formātos. Šī problēma ir jārisina un to varētu atrisināt esošie IMD2 diskusijās. Tālāk solvencija 2. Kā jūs zināt, industrija atbalstīja to, ka tik tiktu nu, aizvietot solvencija 1 ar modernu uz risku balstītu solvencija 2 dokumentu. Tas bija garš un sarežģīts process. Apmēram 14 gadus tas aizņēma, bet mums ir trīs bažas. Šis te režīms ir pārvērsts par mm, ļoti gāru, 3000 lapušu gāru dokumentu, uh, Un šis te mm, princips nedarbojas tik labi, kā bija domāts. Mūsu biznesa modelis nav pilnībā atspoguļots, un tas ietekmē mūsu iespēju ilgtermiņā investēt un novedīs pie risku pārcelšanas uz individiem no mūsu industrijas. Un tā, tas būs arī grūtības nākamajiem pensionāriem. Vajadzētu risināt šo problēmu visos līmeņos, pirmajā, bet arī otrajā un trešajā Mēs uzskatām, ka ir iespēja eh, risināt šo jautājumu kapitāla eh, tirgus un eh, savienības iniciatīvas ietvaros. Mēs uzskatām, ka šos jautājumus var skatīt plašāk līdz 2018. gadam to vajadzētu atrisināt. Trešais problēma jautājums - starptautiski standarti. Uh, Varbūt tas ir pārsteigums, bet līdz 2013. gadam apdrošinātāji ir pateikuši, ka ir izveidoti līdz 16. gadam būs trīs jauni standarti izstrādāti, un tas nozīmē, ka sta standarti tiks stāsies spēkā tad, kad stāsies spēkā arī Solvencija 2. Mēs bažījāmies, ka es likumdevējiem būs grūti manevrēt, jo šie standarti pieprasa īstenošanu ēs e likumdošanā, un tas var novest pie solvencija divi, un tas nozīmēs, ka visi apdrošinātāji būs ietekmēti. Tāpēc no mūsu skatu punkta tas ir būtiski, lai ēs. E um, sarunu vedēji runātu arī ar caurskatām mandātu. Pašlaik nav skaidrs, vai šāds mandāts pastāv un no kā tas sastāv. Un kad starptautiskā līmenī tiks pieņems, pieņemts viens standarts, tad vēl divi standarti būs eh, jāapskat, ņemot vērā eh, šo te mandātus un tos, šos problēmu jautājumus vēl varētu uh, risināt. EIOPA un Eiropas eh, uzraudzības iestādes mēs uzskatām, ka nākamgad sākumā, mm, gada sākumā vajadzētu pievērsties uzraudzības jautājumiem un visiem līmeņiem būtu jāatbalsta pol politisko lēmumu īstenošanu. Visi šie jautājumi, kā es to es esmu uh, Eh, apstā, apstāstījusi apmēram tos visus vēl risināt. Paldies. Thank you very much. Lielas paldies. Un tagad došu vārdu Mijām Molonējam no Londonas ekonomikas skolas. Tā ir kundze. Eh, dāmas un kungi, man ir liels prieks uzrunāt komiteju par šo pārskatīšanu. Vēl ir pāragri novērtēt, kādas, kāda ir atstājušas reformas pēc krīzes, bet šīs te reformas sāk darboties eh, bi ikdienas biznesā, nevis krīzes apstākļos. Ir arī pierādījumi, eh, par to, ka svārsts virzās pretim regulējumam, jo īpaši saistībā ar CMU. No otras puses, regulējums ir jāmaina, ieskaidot arī to, kas ir jādara industrijas kultūrā. Tāpēc mums ir jāskata jauns režīms, un man ir prieks par ekon komitejas darbu. Man ir trīs tēmas, eh, kas skar finansu regulējumu Pirmā mana tēma - uzraudzības un ieviešanas centrālā loma. Varbūt ir jā, jāpāriet pie reāliem darbiem. Pirmkārt, ir nepieciešams iz, radīt pāraudzību tādai trauslai ekosistēmu institūcijai. Banku savienība un ESFS tika izveidoti krīzes situācijā, un tagad ir svarīgi, lai abas sistēmas normālos apstākļos tiktu uzraudzītas. Jo īpaši EBA vajadzētu atbalstīt vienoto noteikumu uh, grāmatu. Un banku savienības darbs ir jāuzrauga arī caur likumdošanas reformu, ja nepieciešams. ESMR e, e, spēja atbalstīt visu Eiropas e, konverģenci finansu tirgus apstākļos arī ir jāatbalsta. ESFS un Banku Savienībā ir jāuzrauga tas, vai nepastāv īstenībā apdraudēt patērētāju tiesības. Ehm, Eiropas uzraudzības iestādēm ir liela loma, tās var ehm, nodrošināt atbilstību noteikumiem. Šī ehm, viņu uzdevumi varētu tikt pārskatīti. Piemērota pāraudzība un efektivitātes uzlabošana li noteikumos varētu um, iz, tikt izskatīt arī ESS neatkarība. Regulējuma revolūcija ar mazo ēru. Efektīvi noteikumi nozīmē pastāvīgu pārskatīšanu, tomēr plānotā veidā. Vienotie noteikumi ir liels sasniegums, bet pastāv sarežģītības arī šeit. Jaunie pārskatīšanas noteikumi ir ļoti svarīgi, lai varētu panākt rezultātus. Pārskatīšanas procesā varētu paskatīt, pask, pārskatīt um, konsekvences riskus un arī proporcionalitātes principa piemērošanu Eh, kur arī diezgan daudz rodas eh, grūtību. Izņēmumu eh, parādīšanās noteikumos, piemēram, arī CRD4 režimos. Skaidrība par perimetru, kas aptver ES finansu regulējumu. Konsekvence, ar kādu ES paļaujas uz uh, regulētu tirgus koncepciju. Un visbeidzot, datu kvalitāte un datu savākšana ES. ES kapacitāte savākt finansu datus ir tagad jau eh, uzlabota. Vajadzētu padomāt, kā šos datus izvērtēt un izmantot likumdošanas nolaugos. Dat, trūkumu datos, jo īpaši uz patērētāju tirgus, ma, eh, tirgi, kas attiec um, eh, CMU ietvaros varētu risināt. Un ļoti īsi pēdējais punkts. Es aicinu pielietot pieticīgu pieeju papildu reformām, lai varētu atjaunot esošos noteikums. ES finansu regulējums ir dinamisks un sastāv no daž, vairākām daļām. Uh, Iespējams, ka dažas daļas no režīma varētu aizstāt ar jaunu regulējumu, ja tos kārtīgi piemēros. Bet eh, vairāk uzmanības jāpievērš eh, tam, ka patērētāju aizsardzības sistēma ir jāizveido ātri, eh, jo īpaši mm, datu atklāšanas režīmu ietveros. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, pēdējais runas Kristofs Nīdžoms, Finance Watch ģenerālsekretārs, priekšādātāja Valca kungs, parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicinājāt Finance Watch, lai uzstāties, uzstātos jūsu klātbūtnē un stāstītu par uh, Eh, pilsoniskās sabiedrības attieksmi pret eh, finansu regulējumu Eiropā. Man ir seši punkti, kas ir sagatavoti. Pirmais ir iespējams, ka pastāv pārklāšanos, un tā varbūt ir neliela samaksa salīdzinot eh, ar labumiem pretēji izdevumiem vai nepietiekumam regulējumam. Otrais punkts - Eiropas komisija. Tās novērtējums 14. gadā atklāja, ka visas at, atsevišķās likumdošanas iniciatīvas ir pozitīvas. Trešais punkts. Izvērtēšana netiek, nedrīkst tikt izmantot, lai paietu atpakaļ un uh, atvieglot regulējumu tieši otrādi. Uh, tā ir ļoti laba iespēja izvērtēt trūkumus un nekonsekvences, uh, finansu regulējumā, lai pabeigtu šo darbu. Lielākā daļa regulējuma pēc krīzes bija mikro uh, līmenim izdomāta um, un vērsta uz atsevišķām institūcijām, nevis uz makro līmeni, tā, tā tad nevis neskatījās uz visu sistēmu, lai uh, redzētu, uh, ka vai visas institūcijas nedara vienu to pašu. Vēl pastāv risks finansu stabilitātei, pilsoņiem un nodokļu maksātājiem. Paskatieties, kāds trauslums valda tirgos pēdējos, pēdējās nedēļās, kad um, ap nulli grozās uh, peļņas procenti un mēs nezinām, kad šie uh, procenti pieaugs. Pašlaik mums ir regulējams uh, tāds, kad mēs cīnāmies pret sekām, bet patiesībā regulējums būtu jābalsta uz principiem, tam jā, jābūt robustākai attieksmē. Varbūt nepietiek ar patērētāju aizsardzību. Un ja mums ir dažas, daži trūkumi šā, šī sektora regulējumā, piemēram, atšķirības patērētāju aizsardzībā, atšķirības caurskatāmībām arī sankcijās. Mēs piekrītam, ka mums ir vajadzīga vairāk horizontāla uzraudzība šajā aspektā. Piektais punkts - ideja, ka uzdevums ir pabeigts un ka tagad ir jādomā par izaugsmu darba vietu izveidošanu, tā ir bīstama. Kāpēc? jo tā dod mājienu uz tādu kā neīstu opozīciju starp regulējumu un izaugsmi un darba vietām. Finanšu stabilitāte ir priekšnoteikums ilgtspējīgai izaugsmē, kā Andrē Enrie, kas ir EBA vadītāja, teica. Galvenais devums, ko finanses var dot izaugsmēji, izaugsmēji ir neradīt finanšu krīzi. Vēl arī pieda, pieaug pētījumu skaits no IMF, OECD, BIS un tā tālāk Tur parādās, ka pārāk daudz finansējumu faktiski kavē izaugsmi. Conclusion, let me say that. Un beigās, eh, laikā, kad politiskais mm, eh, svars pārceļas mainās, eh, mums ir jāregulē ēnu bank, bank, banku sistēma un mums ir jāveicina Eh, ēnu banku sistēma. Un tāpēc mums ir jāpabeidz šis darbs iespējas ātrāk, kā regulējot ēnu bankas, kāpēc, lai nodrošinātu finansu stabilitāti un samazinātu nodokļu maksātāju un patērētāju riskus. Tie ir īstie priekšnoteikumi, lai atjaunotu patērētāju uzticību. Tāda Uzticība ir galvenais balsts patēriņa pieprasījumam, un savukārt tas ir galvenais virzītājs spēks izaugsmē, jo patēriņš sastāv divas trešdaļas no IKP. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies. Paldies visiem. Viesiem. Paldies par jūsu ieguldījumu mūsu debatēs, mūsu izvērtēšanā. Mūsu mērķis, protams, nav radīt uh, kādu pretrunu starp uh, finanšu stabilitāti, noteikumiem un izaugsmu. Gluži pretēji, mēs vēlētos identificēt, uh, kā labāk risināt regulatīvos trūkumus, uh, Un arī šeit eh, ēnu banku aktivitātes noteikti ir viens no piemēriem no otras puses. Arī labāk identificē to, kā esošais regulatīvais satvers un kā tas ir īstenots, tad kādā veidā tas atbilst mūsu idejai par to, ka vēlamies ļoti stabilu finanšu tirgu. Finanšu tirgu, kas veicina ilgspējīgu izaugsmi. Jā, līdzsvaru noteikti ir ļoti sarežģīti, tādēļ arī esam šeit pulcējušies, lai izanalizētu jautājumu detalizēti, jo, nu, jā, ir skaidrs, ka mēs nevēlamies uh, tagad uh, spēt soļus atpakaļ, taču neviens nezina, kā tad visi šie tiesību akti savā starpā arī uh, Eh, saskaņojas, esam šeit, lai rastu iespējamās problēmas, identificētu problēmas un rastu risinājumu. Sāksim ar mūsu runātājiem no politiskā grupām. Vispirms, protams, vārds referentam Balskungam. Danke. Paldies, priekšsēdētāji. Man tagad problēma ir tāda, ka es nevaru uz jums tie, tieši skatīties, jo man mikrofons ir otrā pusē. Uh, Līdz ar to es runāšu mikrofonā, jo gal galā mums ir arī tulki un daudzi citi šeit telpā, kas vēlas kaut ko dzirdēt. Tāpēc lūdzu neuztvariet to kā nepieklājību no manas puses, vienkārši tā šeit nu ir viss iekārtots. Sākšu ar to, ka pateikšos jums visiem no sirds par to, ka jūs esat visi ieradušies šeit uz šo pasākumu. Jūs jau zināt, ka Eiropas parlaments jau ilgāku laiku uh, cenšas iegūt eh, pārskatu par regulējumu kopumā. Tas nav nekas vienkāršs. Un eh, arī komisijai galu galā mm, bija daudz problēmas. Un es teiktu man, bet ne tikai man, mums Eiropas parlamentā. Tas arī Naidam kungs sacīja to, Mēs netaisamies mazināt regulējumu. Ir nepieciešams izvērtējoši pārbaudīt pēdējo gadu likumdošanu, zinot par to, ka drīz būs jauni tiesību akti, un daudz no tiem jau ir sagatavošanas stadijā. Bet es nevēlētos šobrīd varbūt ievadam pārāk gari izteikties, it īpaši tādēļ, ka lielā mērā piekrītam, ko priekšsēdētāja kungs tikko arī sacīja. Tāpēc man ir īstenībā tikai dažas e, tēmas e, jums kopumā vai, vai dažiem atsevišķi varbūt, kas man kā referentam īpaši interesē. Mans pirmais jautājums būtu visiem ekspertiem. Ja mēs runājam par seku izvērtēšanu, tad kādā veidā šī seku izvērtēšana jūsuprāt varētu tikt nākotnē uzlabota? Manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums. Tālāk. Jūsuprāt, ja tiek veikta tāda visaptaroša pētījuma īstenošana, kā to plāno komisija, kas tur būtu svarīgākais, lai iegūtu pēc iespējas precīzāku izpratni par ietvaru, kas ir nepieciešams? Uz ko būtu jāliek galvenais uzsvars šādos pētījumos? Tālāk man ir jautājums profesorai Malonī un arī ģenerāla sekretāram Naidamam no Finance Watch, jo par apdrošinātāju var runāt par apdrošinātājiem, banku pārstāv par banku sektoru, bet jums diviem es vēlētos pajautāt, eh, kur jūs redzat eh, iespējas eh, ieviest uzlabojums tādā horizontālā līmenī, kas skartu vairākus sektorus. Un, un kur īsti noteikumi varbūt nesadar kopā. Bet eh, ne, neuztraucieties, man ir jautājumi arī Grilkungam un Kolas eh, kundzei. No jums es vēlētos zināt saistībā ar to, ka regulējuma mērķis ir labākā iespējamā nodrošinājuma vai aizsardzības garantēšana ieguldītājiem. Tas nav tikai politisks jautājums. Tāpat laikā šo regulējumu ir jāpārbauda, vai tas ir pietiekami ņēmis vērā risku Tas ir īpaši svarīgs investīcija pakets e, kontekstā, ko mēs šovakar parlamentā vēlamies arī apstiprināt. Tāpēc jautājumu Kolas kundzei un Grila kungam, vai šajā jomā, kur es tikko ieskicēju, ir nepieciešama kāda uzlabojuma un, kas ir vēl svarīgāk, kāda ir situācija ar uh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem tieši jūsu uh, sektorā. Un pēdējais jautājums ir komisijas zaļā grāmata par kapitālu savienību, kas mums e, aptuveni gadu jau ir zināma. Ekonomikas monitoro lietu komiteja pieņem šodien rezolūciju un arī iniciatīvas ziņojums e, no, ir sarakstīts par šo jautājumu no zaļās grāmatas. Mēs jau zinām tādas lietas kā prospektu direktīva Mans jautājums ir par to, kā virzīt uz priekšu kapitāla savienību. Kur un kā kapitāla savienība varētu palīdzēt eh, uzlabot situāciju regulējumā un mazinātu neskaidrības, kas tik pieminēts. Tāpat eh, finanšu tirgus sektorā, protams. Eh, es skatos 5 minūtes jau ir pagājuši, man bija vēl citi jautājumi, bet varbūt eh, ar, šo, ar to šobrīd arī pietiks. Paldies. Thank you. Paldies. Dāts kungam. Rītpals Tanks, lūdzu. Sort of habit. Thank you, Chair. And... Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par mūsu eh, viesiem, par prezentāciju. Debats tiešām ir ļoti interesantas. Jā, tā tad ir sūdzības par eh, pārāk lielu regulējumu pēc krīzes un pat pirms krīzes arī finanšu sektors jau sūdzējās par pārlieku lielo regulējumu. Bet nu bija, ja es saprotu arī no priekšsēža un referenta, ka nē, mēs tagad neatkāpsimies attiecībā uz regulējumu, tas nebūtu labs sākuma punkts. Es vēlētos aicināt pārstāvis no apdrošināšanas un banku nozares arī palīdzēt mums, es saprotu, jā, ka Es saprotu, jā, ka šie uh, noteikumi nepatīk bankām, bet mēs gribētu dzirdēt no finanšu sektora to, ka jā, mēs strādājam reālās ekonomikas vārdā, cil, ka mēs strādājam Eiropas Savienības cilvēku interesēs. Un tādējādi mēs redzam izmaiņas uh, regulējumā, kas tiešām ir iespēja, un tas ir vairāk nekā teikt tikai pārdā nodarbinātību un izaugsmu. Tātad šeit mēs mm, neatkāpsimies regulējumu jomā, bet lūdzu norādiet, kur jūs redzat šo iespēju, jūs kā bankas un apdrošināšana kompānijas, kur jūs tiešām kalpojat cilvēku interesēs? Lūdzu, aicinu jūs to darīt. Specifisks jautājums, jo, nu, šajā stadijā es vienkārši gribētu uzdot jautājumus, jo es domāju, ka mēs esam nonākuši tajā stadijā, kad ir jāuzdod jautājumi. Un ir tiešām jāizmanto šī iespēja, lai pārdomātu to, kas mums būtu darāms specifisks jautājums Nēram kungam, Nīram kungam, nezinu, kā īsti izrunājus uzvārdu, Melonī kundzei jautājums. Jūs arī norādījāt uz to, ka um, Tātad uh, jūs norādījāt uz patērētāju aizsardzību, bet īsti uh, vairāk par to detalizētāk neko neteicāt. Varbūt es kaut ko pāri interpretēju šeit, bet man bija iespējas, ka jūs redzat, kādā veidā varētu uzlabot patērētāju aizsardzību. Nu, šī pat, patērēta aizsardzība varbūt nav, pelnī, nav uh, īsti piesaistījusi visu nepieciešamo uzmanību, kā tam vajadzēja būt krīzes laikā. Varbūt jūs varētu detalizētāk paskaidrot, ko jūs domājat par patērēta aizsardzību. Paldies! Liels paldies! Es domāju, ka mēs tagad varam uzklausīt uh, pirmās atbildes īsas atbildes, ja varētu. Ja jūs varētu aprobežoties ar divām, trim minūtēm katrs, nu kurš vēlas sākt? Smith and Jump. Nijam. Niždam. Niždam kungs. Jā, jā, tas ir uh, flāmu uh, vārds, bet esmu francūzs, tādēļ arī izrunāju to franču uh, valodā. Uh, Jā, piekrītu Vālts kungam, mēs varam noteikti analizēt regulējuma ieteikumu, taču problēma ir tāda, ka daudzi noteikumi pat praksē vispār netiek piemēroti, īstenot, piemēram, runā par CD4, CRD4, tad tas nesāsies spēkā līdz 2019. gadam, un daudz kas vēl nav definēts šai sakarā. Uh, par ietekmes novērtējumu, ja mēs vēlamies to uzlabot, tad ir jāprēķina, cik maksājusi krīze. Arī par ilgtermiņa regulējumu ietekmu sabiedrību. Ietekmes novērtējumā ir jāpasaka, cik daudz šodien regulējums maksā bankām atbilstības izmaksas. Jā, ja mēs teikšu, ka mēs pieņemam darba nu, 1500 cilvēku, un tas maksā tik un tik, bet cik tas ir maksājis sabiedrībai. Šīs uh, cena sabiedrībai ir krietni lielāka. Ja jūs vēlaties uh, ietek, izvērst uh, ietekmes novērtējumu, ir jāsalīdzina abas puses, ne tikai viena. Neaizmirsīsim arī to, ka šī krīze ir deregulācijas rezultāts un nevis regulējuma rezultāts. Nevajadzētu šeit kļūdīties diagnozes. Um, noteikšanā. Par izvērtēšanu runājot, protams, tagad ir jāizskata arī šie dažādie riski, kas ir saistīti ar maksāt nespēju. Mēģināju izteikties īsti. Paldies. Thank you. Please. Yeah, thank you. Paldies. Par ietekmes novērtējumu. Es uh, vēlētos šeit uh, citēt eh, Timermaņa kunga vicepriekšsēdētāju, kurš teica, ka varbūt mums vajadzētu domāt par to, kad ir jāveic ietekmes novērtējumi. Vienmēr ietekmes novērtējumi tiek veikti pirms tiesību aktu izstrādes. Un, ja sākam strādāt pie zirga, beigās sanāk kamielis, varbūt ietekmes novērtējums ir jāveic procesa beigās. Tālāk tas, ko teica kolēģis Nīstam kungs par to, uh, cik maksā uh, regulējums un kādas uh, ir regulējuma priekšrocības. Protams, man nav konkrēti skaitļi, bet tātad apvienotās karalists valsts kasa ir aprēķinājusi, finanšu ministrija aprēķinājusi, cik tas maksā industrijai. 4,2 miljārdas māciņas maksās o, solvencija divi īstenošana un uh, 3,6 miljārdi būs uh, konkrētais uh, um, ieguvums. Tātad ir daži elementi, kas jau norāda uz to, cik tas maksā. Tālāk Valdskunga jautājums, kad mēs skatāmies uz riskiem, kāda varētu būt ietekme uz reālo ekonomiku. Kad mēs skatāmies uz uh, solvenciju divi uh, konkrētiem aspektiem, uh, Mums ir jāpiemēro šī kalibrācija riskiem, jāizvērtē ietekmi uz reālo ekonomiku. Arī eh, mūža apdrošināšanas modelis nav pilnībā atspoguļots, tas ir vēl joprojām aktuāls jautājums, ceru, ka tas tiks atrisināts. Tad arī eh, tā zaļo grāmatu viena no lietām būtu izveidot atsevišķu aktīvu klasījuši infrastruktūras izvērtējumam un arī uh, Tad vēl tur pārskat varētu šo kalibrāciju veikt. Un tad eh, šķiet Ankungs teica, vai jūs varat sniegt man konkrētu priekšlikumu, kur izmaiņas eh, regulējumā palīdzētu. Es uzskatu, ka ļoti svērīgi izskatīt visu regulējumu pakotni, visu tiesību aktu kopumu. Mēs vairāk risku esam pārlikuši uz individuālo eh, personu, piemēram, apdrošināšanas nozerē vēlamies piedāvāt ilgtermiņa produktu, mūsu biznesa modelis, eh, to neņem pilnībā vērā, mums ir jāmaksā arī eh, lielāka cena tieši par risku, jo šeit mēs runājam par atbildību un risku. Līdz ar to um, mums uzskatās kā uz eh, šiem um, um, traders, bet uh, nevis cloud kompānijām. Līdz ar to industrijai tiek sniegt mudinājumi attālināties no visa, kas tiek uh, kas līdzinās garantijai, bet, teiksim, palīdz arī privāt personai uh, uzkrāt pensiju. Tas ir uh, ļoti svarīgs, protams, daudziem patērētājiem, bet varbūt tas tā nav uh, visiem patērētājiem visos uh, periodos, tātad veikt uzkrājumus pensijas eh, uzkrāšanai. Līdz ar to tātad mēs neesam vienkārši kā šie traderi, bet ka eh, mūs arī uztver kā uzņēmums, kas strādā atbilstīgi mūsu biznesa eh, modelim. Tātad mēs darbojamies tādā ilgtermiņa ilgtermiņa perspektīvā. Very... Pavisam īsi papildināšu par patērētāju aizsardzību. Jā, man arī vajadzēja atbildēt uh, arī uz šo jautājumu pavisam īsi. Etaņkungs atbildēšu jūsu jautājumu trīs punkti. Par uh, patērētāju aizsardzību uzlabošanu varētu to uzlabot arī visās aktīvu klasēs. Uh, patērētājiem salīdzināt, paredzēt iespēju salīdzināt produktus, lai viņi saprotu, uh, kādā produktā viņi veic investīcijas. Tas, ko mēs arī sakam investoriem, CMU ir viens no šiem produktiem divos tirgos, kur varētu arī palielināt šo um, nedoskās pārdošanas risku, te mēs varētu nodrošināt šo aizsardzību. Un tālāk, ja mēs no riskus pārnesam no bankām uz pensiju fondiem, tad arī mēs tādējādi varētu uh, um, aizsargāt patērētājus. Paldies un atvainojos, ka vajadzēja vēlreiz izteikties. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies kolēģiem par jautājumiem īsi par ietekmes novērtējumu. Es domāju, ka tas tiešām ir kritiski svarīgi. Es uh, izteiktu četras nelielas ieteikumus ir ciešāk jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību. Tas ir ļoti sarežģīti. Patiesībā tā ir tiešām ļoti grūta, grūti īstenojama lieta, bet es domāju, ka tas sniedz perspektīvu. Un tad arī jānosaka šie benchmarks, etal, salīdzināmie etaloni, lai arī šos pasākums mēs varētu izvērtēt 3-5 gadu periodā. Un tad arī no šie termiņi, kas jāizvērtē ik pa laikam. Uh, ik pēc trim pieciem gadiem, un tad jāsaprot, kas arī vēl cits ir noticis šajā periodā, tad uh, arī izmantot datus, uh, lai varētu izvērtēt likumdošanas ietekmi uz tirgiem pavisam īsi par, uh, pa, par um, šās nozaru jautājumu. Tad, tad ir jāstrādā pie sankcijām, jāstrādā pie pilnvarām, kādas arī ir uzraudzības iestādēm, un tas viss ir jādara balstoties uz ekvivalenci piekļuvē Eiropas tirgumu, un es domāju, arī šeit ir novērojams ļoti liels atšķirības. Tālāk, kur var būt, uh, būtu konstatējums problēmas, šeit piekrītu kolēģiem par šo um, slepenību atklājumu Tad nav īsti skaidrības par dažādo informāciju nodalījumu. Tā kā attīstījās krīzes programma, jā, nu tad uh, informācija kļūpa samērīgāka un niansētāka. Protams, mēs nevēlamies atkāpties no šiem pasākumiem, bet es domāju, ka mēs šeit varam tomēr daudz ko mācīties, kāds tas ir darbojies. EAFMD arī izvēlas īpaši pieeja attiecībā uz pārvaldību, tāpat kā arī MIFIDUS tā balstās. Uh, Varbūt būtu laiks to visu skatīt uh, kopsakarā, visu šīs trīs sistēmas savienot un tālāk par patērētāju aizsardzību. Šeit ir jābūt saskanīgiem. No vienas puses, MIFID 2 mēs, piemēram, redzam ļoti striktus noteikumus attiecībā uz produktu intervenci, par produktu dizainu. Es domāju, ka tie ir absolūti kritiski svarīgi. No otras puses, uh, Eh, kapitāla tirgus savienībā mēs redzam, ka palielinās arī šie sliekšņi un arī varbūt riskantākiem apdrošinātājiem ir vieglāk piekļūt riska kapitāliem. Un eh, te ir ļoti dažādas pieejas par to, kā aizsargājam finanšu patērētājs. Un viena no lietām, kā mēs to visu varētu samierināt, Eiropas Savienības likumdošanā jāapsaka ļoti skaidri, kas tad ir šis patērētājs. Ir jādefinē uh, Pārskatīsim vēlreiz šīs šos sliekšņus un patērētājs ir jāveic labs empiriskais darbs, kuru tad mēs mēģinam aizsargāt, mudināt, lai izvairītos no lielajām nesaskaņām atšķirībām šajā programmā. Paldies! Uh, in terms of impact. Runājot par ietekmes novērtējumu, ļoti daudz, kas šeit ir izskanējis, bet vēl, vēlos minēt vēl vienu lietu. Uh, ir jābūt tādai visaptverošai, holistiskai eh, analīzai, visaptverošam skatam. Tad ir noteikumi, ko pieņem parlaments, eh, piemēram, komisija, uh, Un arī programma, ko minēju iepriekš, kas ir par zēmu novērtota IFRS 9, tiešām par zēmu tiek novērtēt, varētu būt tiešām briesmas Eiropas ekonomikai. Vakardien, la, vakardien lasīju Ana ziņojumu, kur tiek runāts arī par. šo daļu no kapitāla, kas varētu nodarīt lielu kaitēm banku darbībai Tad, tad tas viss ir jāņem vērā. Tālāk, nu, briesmas varētu būt tādas, ka bankām būtu jāiziet no segmentiem, jāatstāj segmenti, un viens no vājākiem būtu tieši mazo video uzņēmumu segments, jo uh, ne visi dati, kas tiek pieprasīti, lai eh, piešķirtu kredītu, nav pieejami šajā segmentā. Varbūt kā bankām vienkārši nāktos samazināt aizdevumus šajā jomā. Varbūt, ja sloks palielinās, tad viņiem ir, eh, tad arī jā, viņiem būs jāveic konsolidācija, un es nedomāju, ka eh, šīs, tas būtu ļoti izdevīgi reģionālā vietējā līmenī. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Keitvin Svin, Svinborn. Thank you, Mr. Chairman, and we've got some diverse. Paldies priekšādātāji. Mums acīm redzam ir ļoti dažādi viedokļi, arī daudz sektoru tiek pārstāvēta, tāpēc ir ļoti grūti pāris jautājumos un pāris atbildēs nonākt pie pašas būtības, tām problēmām, ar ko mēs sastopamies šī pārskata kontekstā. Bet pirmām kārtām gribu atsaukties uz to punktu, kas minēts Timermans darba kārtībā kur runāts par konsekvenci, šeit viņš ļoti publiski runāja par to, ka katrs trialogs faktiski iziet uz savu kompromisu kopumu, un tad mm, visi koncentrēs tik ļoti uz šī kompromisa panākšanu, ka tad, kad nonākam pie tiesību akti, tad vairs cilvēki nepaskatās plašāk, kāds iedars kopējā kontekstā, un tāpēc gribētu, lai jūs nosaucat varbūt konkrētus piemērus, piemērus jūsu sektorā eh, līdzīgiem gadījumiem, protams, te runāja par MIFID un AND2, bet mēs jau redzam, kādas ir plaisas uzklausīšanās un CSDR un tā tālāk eh, kapitāla prasības bankām, eh, nu, tur nav tādas konsekvences, kā gribētu. Es gribētu dzirdēt vairāk informācijas par to, kā šie tiesība akti savā starpā saskaņojas, kā, tos, kā to novērst. Protams, ka atskaitīšanās prasības un ziņošanas prasības ir ļoti svarīgas. Tās tiek iz, izvērstas plašumā un ļoti labi, tas ir pamatot. Mums ir vajadzīgi šādi ziņojumi pārskatu un tam līdzīgi globāli. Šie standarti, protams, arī nāk caur G20 saistībām bet mm, sākotnēji diagramma, ko sagatavoja konsultācija firma, četru mm, dosie gadījumā, CSDR, pārdošana īstermiņā un MIFID kontekstā tā vairs jau nebija diagramma, tad jau tur bija tādas, ka vairākas, nezinu, schēmas, kas tad satuvinājas. Kā jūs mm, varētu labot šo problēmu, kur nav tas tik ļoti savietojams, kā gribētos, kā nodrošināt vienlīdzīgus, samērīgus atskaitīšanās pārskatu standartus, standartizētus pārskatus, kas varētu globāli mums noderēt. Un visbeidzot, trešā lieta - šie nelikumdošanas risinājumi. Uh, uz tiem jau arī jūs atsaucāties. Tīt par to kultūras maiņu mentalitāti. Pagājušajā nedēļā Lielbritānijā redzējām publikāciju par tirgus eh, pārskatu, un tur tika runāts par personīgu atbildību tiem individuādiem, kas ir iesaistītiem, brokeriem, kas pārdod šīs, veids šīs transakcijas, kas pārdod šos produktus. Cik daudz no tā iespējams ielikt arī Eiropas kontekstā? Uh, Un nevis tikai veidot, lūk, piemēram, nacionālo režīmu tā kā Lielbritānijā. Un visbeidzot, ja nu jums ir tik daudz bažu par patērētāju, un es domāju, ka te taču runājam arī noteikti par šiem pensionāriem, kuriem nāksies uzņemties um, atbildību. Viņi nevarēs vairs paļauties uz um, valsti, viņiem būs jā, jā, jārūpēs pašiem saviem spēkiem par to. Uh, nu tad šie individuāli individi, ja viņi vēlas izturēties atbildīgi, tad kā mums radīt atbilstīgo vidi, lai viņi līdzdarbojas tajos sektoros, kas spēs viņam nodrošināt pietiekamu, nu, peļņu, viņi ļaus viņiem rīkoties ar savu portfeli tā, lai viņi pēc tam vecumdienās varētu no kaut kā iztikt. Paldies! Nākamais runātājs. Neredzu. Pīter jāatsaka nav zālē. Nu tad Migals Viegas. Paldies! Klausījos um, tas sūdzībās par to, ka lūkesot pārliecīgs sloks sektoram tagad. Un tāpat arī bija um, sūdzības par to, ka esot pārliecīgas prasības attiecībā um, šo visu regulējumu un tam līdzīgu. Man liekas, ir īstā vieta atgādināt, kādas bija izda, izmaksas finanšu krīzē visiem Eiropas uh, pilsoņiem. Tas ir jāatminās. 14, 40% no IKP Eiropas Savienībā bija šīs izmaksas. Rezultātā, ja nu ir kāda sūdzība, jeb kāda, kam, kam, kas tiešām ir pa, pamatot attiecībā uz finanšu krīzes radīto slogu, tad, nu, tā ir šī patērētāja sūdzība. Domāju, ka reālais jautājums ir tāds, kad sastopamies ar šo krīzi, ar nepieciešamību risināt tirgus nespēju pašregulēties un nodrošināt šīs sistēmas atbilstību, tad tas, ko mēs varam darīt, mēs varam pāriet uz regulējumu, pat tad, ja tas ir ļoti sarežģīts regulējums bet, nu, bez šaubām šāds regulējums taču acīm redzam ir nepieciešams. Un tāpēc, ja pastāv vispārīgi vien, vienprātība par to, ka kaut kas ir jādara, tad tas, ko es gribu vaicāt, ir Lukas. Vai ir atbilstīgi vispār sūdzēties tagad par šo regulējumu, ko izstrādājam? Ja atceramies, kādai krīzē esam izgājuši cauri, kādas sekas joprojām šai krīzē ir uz sabiedrību un tautsēmniecību. Par pašu procesu runājot, Es domāju, ka te ir virkne tādi jautājumi, kurus būtu ļoti interesanti uzdot viesiem. Nu, piemēram, par noregulējumu fondu. Un, piemēram, arī attiecībā uz faktu, ka šīs te fonds faktiski maksās tikai pavisam nelielu daļu no tā, kas būtu nepieciešams, lai glābtu finanšu sistēmu. Tur runājam, apmēram, 55 miljardiem eiro, vai ne tā? Un vai tas ir atbilstīgi? Jo dzirdam jau pavisam ko citu. Tiek teikts, ka lūk, tas esot gana, jo tie šie līdzekļi nebūs, ne, nebūt, nebūšot vajadzīgi, uzraudzība visu atrisinās. Nu, tad iznāk, ka bankas vairs neizgāzīsies, um, tās lielās bankas, kas ir pārāk liels, vispār varbūt netiks nemaz izmantotas. Klasiski divi aspekti tiek pilnībā ignorēti Banku Savienībā. Viens no tiem ir šāds bija sākotnējais priekšlikums ziņojumam, kur tika ierosināts nodalījums starp komercbankām un investīciju bankām. Bet šis priekšlikums tālāk tad tika iekļauts eh, tālāk mm, dokumentā, kas faktiski tā arī palika iestrēdzis un par ko tālāk nerunājam. Bet vai nav svarīgi tomēr nodalīt? šo mazumtirniecības banku darbību, jeb komercbanku darbību un tad investīciju banku darbību, ja vēlamies nodrošināt aizsardzību patērētājiem. Patērētāji taču ir tie, kas iegulda savus līdzekļus um, krājkontos un tad investīciju banku darbība no tiem spekulē. Un tad ir šī ēnu banku darbība, kas vispār pusi no visiem kopējiem aktīviem veido uh, un vēl iet tādos apjomos, kas pārsniedz pirms krīzes limits. Tad kāds ir jūsu viedoklis? Tad, kad runājam par šo pelēko daļu banku darbību, es domāju, ka tas ir cēlonis, jeb sakas šai sistēmai. Jo varbūt šī pārliecīgā regulēšana faktiski var mm, atmasko to, ka šī ēnu banku darbība tiek izmantota, lai sakārtotu bilances, iztīrītu tās un apietu uzraudzību. Un tad šīs kapitāla pietiekamības prasības, cik lielā mērā pastāv pretruna starp prasībām, lai būtu svērtie riski instrumenti bilancē, un tad no otras puses finansējums, kas nepieciešams MVU, cik lielā mērā šīs kapitāla pietiekamības prasības eh, ir varbūt par cēloni šīm problēmām, un tā rezultātā bankas izvairās no investīcijām MVU. Tā vietā investē valstu parādzīmēs. Un mans beidzamais jautājums sasīts ar nodokļiem. Kā jau zināms, tad finanšu sistēmā ļoti maz tiek maksāt no, ma, maksāts nodokļos bankas maksā ļoti mazus nodokļus, krietni zemāks līmenis nekā tas, piemēram, kam tiek pakļaut pilsoņi. Bankas, finanšu iestādes galu galā taču ir ļoti izšķirīgi spēlētāji visā šai schēmās, kas saistīts ar izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu apiešanas um, sistēmās. Un kāpēc mēs tik maz tam piemēr, pievēršam uzmanību? Es gribu dzirdēt mūsu viesu uzmanību. Uh, cik lielā mērā šis sektors faktiski nu, veicina visas šīs problēmas sāsināšanos un cik tālu tas veicina izvairīšanos no nodokļiem. Un vai finanšu sektors beig beigās maksā godīgi nodokļu apmā, apmēru salīdzinot, piemēram, ar pilsoņiem? Un cik lielā mērā šis sektors varbūt var tikt saukts pie kārtības arī pārskatāmības e, prasību jomās, lai vērstos pret nodokļu izvairīšanos? Paldies! Nu, tagad iespēja atbildēt uz šo otro jautājumu raundu. Kas vēlas sākt atbildes? Krolikungs? Nē? Finance Watch pārstāvis? Pateicos. Jautājums no Keisa Svinbērns par pārskatu standartiem. Vienīgais veids, kā nu, atrisināt jautājumu par atšķībām starp stā, šiem standartiem, uh, ir veiks, nu, tādu kā sakārtošanas darbu, tādu horizontālu raksturu vingrinājumu, par to es arī runāju savos ievadvārdos, par atbilstīgu vidi investīcijām un pensionāriem, nu, protams, ka tas ir saistīts ar ilgspējīgām investīcijām un atdevi. Bet nu, tas nav tas jautājums, kas tiek skatīts šoreizējā CMU projektā, kur mēs runājam par tādu ātro pēļņu. Gribu arī teikt, ka, lai izvairītos no pilnīgas finanšu sistēmas sabrukšanas, nu, nedrīkst pārpludināt tirgu ar likviditāti. Jo neviens taču negribēja, lai finanšu sistēma sabrūk pilnībā, bet viss šīs likviditātes palielināšanas rezultātā izaugsme, nu, faktiski ir nulles līmenī. Un mēs šobrīd esam ļoti būtiskā finanšu lejupslīdes posmā, nu, tāds apjomīgākā lejupslīde, kas vispār zina, bijusi zinām un notikusi pēdējos pārsimt gados. 0% likme. Nu, tas vajadzīgs, lai izvairītos no finanšu sistēmas sabrukšanas. Un nav jau te kaut kāda brīvprātīgie tirgie. Ja šie nākotnes pensionāri vēlas savu atdevu, tad viņiem būs um, saviem investīcijiem, tad viņiem jāuzņems lielāk, lielāks risks. Bet mēs nedrīkstam šo risku novirzīt no finanšu iestādēm uz patērētājiem, ja šie patērētāji nav pietiekami izglītoti, lai uzņemtos, informēti uzņemtos risku. Mēs varam, protams, tālāk ievērt nu, ievies tādu jēdzienu kā morālais kaitējums. Neaizmirsīsim, ka šīs krīzes rezultātā tieši pensiju fondi ciet visvairāk, privātie pensiju fondi bija ieguldījuši daudz līdzekļus finanšu tirgos. Un tas bija galvenais, ko gribēju teikt šai kontekstā atbildot Svinbērns kundzei. Bjērgas kunga, kunga jautājumi. Jā, 55 miljardi Um, šis noregulējuma fonds nav pietiekams, lai glābtu, piemēram, tādas iestādes, kurām, kuras ir pārāk liels, lai tām ļaut izgāzties. Mēs to esam teikuši atkal un atkal. Un šī pašu akcionāru glābšanas schēma, jeb ja bail-in, der tikai mazām bankām, tā kā tas bija, piemēram, Kiprā. Uh, 2013. gadā, bet šāds princips nevar tikt attiecināts uz lielām, milzīgām bankām. Paturēsim prātā, ka lielākajām bankām šis noregulējuma plāns faktiski ir pat 1800 lapus, lapušu garš. Vai jūs varat vispār iedomāties, vai tad šādu noregulējumu plānu vienas nedēļas nogales laikā var, piemēram, īstenot? Nē, nu, ja jūs tā domājat, lai jums veicas. Paldies! Nākamais runātājs pavisam īsi atbildēšu attiecībā uz pārskatu prasībām. Mēs neesam pret pārskatiem un atskaitīšanos, bet tāpat laikā prasībām jābūt saprātīgām un jābūt atšķirībai starp, piemēram, ļoti lielām bankām, kur ļoti kompleksi biznesa modeļi un darbība un mazām bankām, Es nezinu, cik daudz resursu ir, piemēram, ir regulātoriem un atbilstīgiem iestādēm, lai pārbaudītu. Vairs, nu, piemēram, runājam par 15 miljoniem uh, klientu transakcijām ikdienas, vai tiešām ir pietiekami liela kapacitāte, lai vispār šo informāciju sagremot un pārstrādāt, bet, nu, tas ir vēl cits jautājums. Bet, ja runājam par mazākām bankām, tad pārskatiem ir jābūt, nu, tādiem saprātīgiem pēc apjoma nevar prasīt eh, tādu pašu standartu atskaitīšanās jomā no mazām bankām kā no milzīgajām. Un es domāju, ka šīm mazajām bankām ļoti būtiska loma spēlējam vietējā līmenī, noregulējam fondus un iemaksas tajā. Nu, protams, ka iemaksas ir vajadzīgas. Mēs nevēlamies, lai tiktu maksāts divreiz vien, par vienu un to pašu. Respektīvi, mēs nevēlamies, lai ir šīs iemaksas noregulējam fondā un tad vēl arī papildus vienlaicīgi nacionālajos fondos valsts budžetā. tādā veidā, nu, faktiski ar nodokļiem bankas tika aplikta dubult. Par nodokļiem runājot normālā bankas darbības gadā, un es varu runāt tikai, protams, Raiffeisen tikai gadījumu varu runāt, nodokļi parasti ir daudz augstāki eh, nekā privāta personām būtu jāmaksā. Un pēdējā piezīme par ēnu banku darbību, šo palēko zonu, jā, tas būtu jāregulē. Te nu mēs pilnīgi esam viensprāts, nenoliedzami ir pilnīgi negodīgi, ka tiek veikta šāda darbība un tādas pašas darbības un vienkārši apējot regulējumu. Tas nav pareizi. Paldies. Nākamā runātāja. Jā, par Svinbērns kundas jautājumu runājot, Kolers kundze saka. Tad pārklāšanās eh, notika. Gribu dot tikai vienu piemēru eh, izmaksu un izdevumu atspoguļojumam. Prips 83. pantā tiek runāts par apdrošinātājiem, ka viņiem jā, jāuzrāda izmaksas, kas saistītas ar investīcijām brīvs ietvaros, sniedzot kopsavilkumu un monetārā, monetāros procentu rādītājus, un attiecīgi līdzīgs noteikums ir arī IMD2 23. pantā, kur tiek runas par visām izmaksām, kas jā, jā, jā, kam jāto prezentētām um, tādā kumulatīvā veidā. Tātad difa, nu, dažāds šis formulējums, bet rezultāts ir viens tas pats. Bet, nu, atbilstības uh, nodrošinošajam ierēdnim būtu tad krietni jāpadomā, kā tad īstenot to visu. Vienkārši risinājums to visu uh, atrisināt būtu iekļaut vienkārši vienā dokumentā atsauc, piemēram, uz prips regulējumu, teikt, ka, lūk, tas viss jau tiek regulēts tur, un ar to vajadzētu pietiekt pietikt arī IMD2 gadījumā par atskaitīšanās prasībām. Nu, lai būtu te arī visā tajā kaut kas pozitīvs, esam pārgājuši no maksātnespējas 1 uz maksātnespēju 2. Esam saņēmuši 271 beidlapu, jeb nu, tādu kā formu eh, pārskatiem, bet nu, tas pozitīvais, ko vēlamies uzsvērt, bija tāds, ka ir arī papildus prasības no ECB, piemēram, apdrošināšanas sektoram. Uh, Nu, viņi jau sākotnēji teica, ka būs vajadzīgas papildus prasības. Un tad pēc ilgām garām diskusijām starp ECB un AJOPA un konsultatīvā procesa ar nozari šķiet šobrīd esam izstrādājuši ietvaru, kas ir atbilstīgs. Un ECB ņem vērā AIOPA pārskats pārsvarā. Tas labs rezultāts. Bet tas viss bija iespējams tāpēc, ka abas puses izdarīja centienus un pretim, parādīja pretim nākšanu. Lielas paldies priekšādātāji. Pavisam īsi komentāri par pārskatu prasībām. Pārskati, protams, ir tāda joma, kas attīstās, un tā ir, tas ir, tam jābūt tādam regulējumam, kas var mainīties un pielāgoties vidē. Mans instinkts saka, ka drīzāk tam vajadzētu būt, nu, šai pielāgošanas vajadzētu iet no lejas uz augšu virzienā un nevis otrādi. Tas attiec arī uz EASAS Eh, nu, ar viņiem jāspriežot, kas tad ir tas svarīgākais, jo šādu finanšu pārskatu mērķis taču ir atbalstīt finanšu regulējuma mērķus. Un tāpēc jāuzdod jautājums, vai pašreizējie noteikumi var piedāvāt šo mērķu sasniegšanu, par to vērts padomāt. Ja runājam par tādu kultūras, ja mentalitātes maiņu, es uzskatu, ka regulējums varbūt pat neveido pusi uh, no tā mehānisma, kas nepieciešams finanšu tirgiem. Uzraudzība, īstenošana ir ļoti svarīgi elementi. Nu, tā skumjā realitāte ir tāda, ka regulējošā motivācija, kā piemēram kriminālās sankcijas arī ir svarīgas. Tas, protams, ir ļoti grūti panākams elements Eiropas līmenī. To tomēr esam zināmā mērā panākuši ļaunprātīgi tirgus izmantošanas gadījumā. Un atspers, atsperšanās punkts šeit ir tāds, ka mums ir jābūt izpratnē par to, kā dalībvalsts piedāvā sankcijas, kādas sankcijas tās piedāvā, pie, piemēro, un e, varbūt ir vieta kaut kādām arī visai Eiropas sankcijām. Un tas ir tas izšķirīgākais, ko vajadzētu teikt attiecībā uz regulējumu. Un tad tā Mans gala komentārs par ēnu banku darbību. Jā, ņemot vērā arbitrāžas riskus, tas ir reforma programmas būtisks elements. Un nu, varbūt svarīgi to skatīt arī kontekstā ar starptautisko virzību un īstenot, piemēram, ar sarunas ar starptautiskās stabilitātes valdi un tādējādi organizēt koordinēt, saskaņot pieeju. Paldies, saka priekšādātājs. Pirms es tālāk dodu vārdu Svenam Gīgoldam. Uh, neredzu Marko Dzani, un tāpēc mums ir nedaudz laika tādam kā brīvā mikrofona mm, izmantošanas gadījumam, un tāpēc kolēģi, ja nu jūs vēlaties ko nebūtu vēl jautāt, tad nu pamājiet mums, jā, e, bet nu tikmēr Sven tev vārsts. Paldies par līdzšinējiem komentāriem, un es piekrītu e, tam, ko sacīja vairāk runātā, ka finanšu regulējums nekļūst intensīvā, nekļūst efektīvāks no tā apjoma, lapušu skaits, direktīvu regulu, deleģēto aktu un līdzīgi dokumentu skaits. Šī kaudze, kuru mēs esam izveidojuši, nav pareiza mēraukla, lai saprastu, vai mēs daram savu darbu pareizi vai nē. Dzirdēju arī atšķirības runātāju sacītajā attiecībā uz to, vai viņi vēlas kādu sakārtošanu vai nē. Protams, ka tie, kas atbalsta spēcīgāku ietvaru, normatīvo ietvaru, baidās, ka jaunajā periodā situācija varētu būt grūtāk, tikko tiek sākta sakārtošana, lai uh, saglabātu standartus, kamēr citi eh, varbūt cer to izmantot kā iespēju, lai atbrīvotos no dažiem standartiem, kas varbūt ir diezgan kaitinoši. Protams, ka tās ir debates, eh, kas ir pēc būtības toksiskas un varbūt maldinošas. Tomēr man daži objektīvie kritēriji attiecībā par eh, to, vai mums ir taisnība vai nebūtu ļoti interesanti. Objektīvi kritēriji arī būtu piemēram tādi. Vai patērētāji saņem lielāku daļu no uh, naudas, kas nopelnīta finanšu tirgos? Manuprāt, investori norādīja, ka šādām ienākumiem nākotnē būtu jābūt, lai varētu labi dzīvot kā pensionāri. Man sajūta ir tāda, ka finanšu sektors noēda pārāk lielu daļu no peļņas, kas gūta finanšu sistēmā. Ko jūs varētu mums ierosināt, lai padarītu sistēmu efektīvāku? Piemēram, Zviedrijas sistēmā, kur ir uz kapitāla balstīta pensiju sistēma, bet kas nav atkarīga no dārgas konkurences ar dažādiem uh, tirgus dalībniekiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Izskatās, ka izmaksas kapitāla investīcijām ir 0,2%. Vai vajadzētu ierosināt vienkāršus eh, uzkrāšanas produktus eh, pensiju vecumam, vai, nu, kas arī būtu vieglāk pārvaldām nekā sarežģīti investīciju pāraudzības eh, instrumenti vai tādu, ko izmanto bankas? Tālāk maksātspējas regulas izmantošana finanšu sistēmā. Neskroties uz visām mūsu pūlēm, Šķiet, ka investori bankās un apdrošinātājos uzskata, ka tie ir samērā drošas investīcijas, tīpaši banku sektorā. Es īsti neredzu, ka maržas būtu pieaugušas, līdz ar to izskatās, ka draudi par to, ka šeit varētu būt uh, atbildība jāuzņemas un e, ka tas nevarēs tikt novēlts uz, maks, uz nodokļu maksātāju pleciem īsti nav attaisnojušies. Un kāda būtu objektīva kriterija, ko jūs varētu ierosināt? Un visbeidzot, ko jūs domājat par ideju sagatavot Eiropas finanšu pakalpojumu grāmatu, respektīvi e, pāriet no regulējuma Eh, kas ir sadalīts tādām kā kastītēm, un eh, izveidot tādu visaptvarošu pieeju, kur mēs esam 40 likumus atsevišķi iebalsojuši, kur vismaz definīcija līmenī, atskaitīšanās prasība līmenī, līdzīgos biznesa gadījumos varētu piemērot eh, vienlīdzīgu vai vismaz līdzīgu regulējumu. Ar nepacietību gaidu jūsu ierosinājums un jūsu mērauklas Eh, kas ļautu saprast mums, vai virzamies pareizajā virzienā vai tomēr nē. Paldies! Neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Varbūt pats var uzdot jautājumu Grala kungam. Varbūt jūs varētu paskaidrot vairāk, ko jūs sacījāt par IFRS, eh, ko jūs konkrēti domājāt. varbūt kaut ko specifiskāk varat paskaidrot saistībā ar kapitāla prasību problēmu. Ka, kur jūs eh, redzat lielu eh, nenoteiktību, eh, līdzsvaru starp pirmā un otrā pīlāra pasākumiem, nosacījumiem un kritērijiem, kur nav pietiekami izvērtēts risks? Un uh, neveicina reāla ekonomikas finansēšanu. Varbūt jūs varētu padziļinātāk paskaidrot, eh, skatējot to pašreizējā normatīvā regulējuma ietvarā un tā īstenošanā, kā arī eh, attiecībā uz tā nākotnes pārskatīšanas iespējām. Jā, lūdzu. Par IFRS. Paldies priekšsēdētāji par uzdoto jautājumu sistēma, kā tā šodien, manuprāt, ir saprotama un banks to var izpildīt. Kā jau pieminēju iepriekš, valda lielas bažas, jo par IFRS 9 ir liels pētījums veikts, un es saprotu, ka arī šajā komitejā ir apakšgrupa, kas eh, strādā tieši pie šī jautājuma šeit nav tik daudz runa par īstenošanu, kas, protams, prasa gadus un ir apgrūtinoši, bet drīzāk draudi, ka papildus jaunajām kapitāla prasībām būtu vienreizēji e, ietekmē, kas liktu veidot uzkrājumus e, un e, radītu papildus izmaksas kapitālam kas atstātu ļoti negatīvu ietekmu uz eh, kreditēšanu un ietekmēt arī svārstīgumu. Un svārstīgums vienmēr ir problēma saistībā ar finanšu pārskatu izvērtēšanu. Līdz ar to šeit eh, noteikti ir rekomendācijas būtu pirms jebkādas lēmumus pieņemt attiecībā uz IFRS 9 būtu jāizvērtē visa jaunā likumdošana procesā kopumā. Kas attiecas uz kapitāla prasībām, kā jau es to pieminēju, joprojām nav īsti skaidrs, kā atsevišķi kapitāla buferi, kā piemēram sistēmiskais bufers, būtu ies, iekļautas SERP sistēmā, kas jau tiek eh, uzraudzības kolēģijā izmantots un adekvātu izmērtēšanas procesā Austrija e, paziņoja par šo buferu un saņēma 75 zvanus un informācijas pieprasījums no tirgus analītiķiem, kas nesaprat, kā tas darbojās. Līdz ar to e, precizēšana attiecībā uz šiem buferiem noteikti veidot lielāku izpratni un noteiktību, un to noteikti cilvēku augstu novērtē. Thank you. Please. Jā, lūdzu, vārds nākamajam runātājai. Es vēlētos atbildēt uz Gigolda kunga jautājumu par ilgtermiņu produktiem, tā skaitā izaicinājumu, kas saistīti ar pensijām. Manuprāt, mums ir jābūt pēc iespējas realistiskākiem šajā gadījumā, domājot par ilgtermiņu produktu. Vismaz apdrošināšanas jomā mēs eh, saredzam problēmas tajā, ka daudzos tirgos vienmēr ir iespējas atteikties eh, no produkta Tātad, ja jums ir šādas opcijas, jūs nevarat veikt eh, investīcijas ilgtermiņā, visas tās labās lietas, kas var palīdzēt eh, attīstīt pareizo investīciju virzienu šobrīd eh, kapitāla tirgus savienības ietvaros un citos projektos eh, tiek strādāts pie tā, bet tā ir problēma, kas ir jārisina, jo nevar no vienas puses sacīt, ka jūs vēlaties darīt šādi un tāpat laikā, lai būtu pilnīgs elastīgums. Nu, šeit ir realistiskai pieeja jābūt, kā mēs varam eh, panākt pareizo rezultātu. Tālāk, eh, jūs ideja par Eiropas Savienības eh, finanšu pakalpojumu grāmatu, un tas dažkārt tas e, pasliktina situāciju produktu izvēles jomā, ja jūs e, spiežat visus vienā stūrī, varētu teikt, liekot viņiem e, rīkoties vienādi, tad tas arī dod vienāds rezultāts. Grupas kita gadījumā šeit nav iespējams izvēlēties vai ietekmēt to, ka, piemēram, ir kapitālas kapitāla prasības, eh, kas apdrošinātājiem ir jāpild, ja apdrošinātājs eh, sniedz garantiju vai solījumu, nav iespējams eh, precizēt apdrošināšanas specifiku, un tas tāds horizontāls jautājums jau. Kopumā, man liekas, bažas no apdrošinātāja puses ir tādas, ka ja pārāk tālu iesim šajā virzienā, liekot visiem rīkoties vienādi, ka tādējādi tiks tikai palielināts risks attīstot vienādu rīcību. Mums vajadzētu veicināt atšķirīgu rīcību. It īpaši apdrošināšanas sektorā me, dalībnieki palikuši tirgu, salīdzinot ar citiem sektoriem, daudz ilgāk. Un dažkārt ir vienkārši nepieciešami noteikumi, kas pietiekami elastīgi atļauj rīkoties dažādi. Profesor Malani. Jā, paldies. Es pilnībā piekrītu idejai, objektīvai kritērijiem, kas saistīti ar patērētāju pieredzi. Un šajā gadījumā MIFID 2 ietvaros noteiktie produktu pārvaldības noteikumi ļoti svarīgi. Ja tad, ja uzraudzītāji varētu uzraudzīt e, produktu izstrādi un vai te, šie produkti panāk patērētājiem vēlamo, Tas varētu lielā mērā palīdzēt izstrādāt tādus produktus, kas eh, rezultātus eh, patērētājiem ne tikai dod peļņu. Un eh, līdz ar to es aicinu uzraudzības iestādēm pēc iespējas vairāk strādāt šajā virzienā. Kas attiec uz kopīgu Eiropas uzkrājumu produktu, jā, es atzīstu, ka tas ir grūti izdarāms. Un, pirms 30 gadiem arī jūsīts, tas jau tika iesākt, jā, šis atšķirīgs produkts, cita nozara, bet es domāju, ka tas darbojās. Ir vērts par to padomāt. Protams, apvienotā karaliste ir centusies izstrādāt tādu vienkāršu produktu un ir grūti eh, panākt, lai uzraudzības sistēmas eh, atbilstošiem projektiem arī, produktiem arī strādātu. Un e, tam ir nepieciešama atbilstoša uzraudzība. Kas attiec uz finanšu pakalpojumu regulējuma grāmatu, uh, Daudz kas būtu jādara e, pie e, definīcijām, uzraudzības iestādēm, mītnes valstī un e, citās valstīs un citiem iedzieniem. Šeit sarežģītības līmenis, manuprāt, finanšu sektoros ir tāds, ka ja vien mēs neatkāpjamies uz sistēmas, kas ir balstīta uz principiem, savādāk būs, protams, tas ir grūti sasniedzams praksē, bet vajadzētu kaut kādu kopīgu kodeksu ar vienotām definīcijām, vismaz attiecībā uz galvenajiem pasākumiem. Paldies! Lai atbildētu uz Gīgolda kunga jautājumu, Finance Watch eh, uzskata, ka mēs, mēs katrā ziņā neprasām eh, lielāku regulējumu, bet gan vienkāršotu un robustāku regulējumu varbūt mazāk eh, eh, riska izsvērta eh, aktīvu attiecību pret maksātspējas rādītājiem. Kas attiec standartizētajiem uzkrājuma produktiem Eiropas līmenī, tas ir interesants ierosinājums, bet tas gan jāpasaka, ka, tā, ka mums tas nepadara par faniem, fosiemi projektam. Kas attiec uz produktiem ar labāku peļņu, mums būtu nepieciešams sakārtot pašreizējo situāciju. Mēs vēl neesam iz, pilnībā izgājuši no krīzes, un kamēr centrālās bankas neceļ procentu likmes, pensionāri un citi uzkrājumu veidotāji zaudē. Un to es sacīju iepriekš. Mēs esam lielākajā finanšu depresijā, kāda ir bijusi. Mums nav īsti vienprātības par diagnozi attiecībā uz pašreizējo situāciju CMU ietvaros. Un to es arī centos savā uzrunā sacīt, ka kāds tiek uztverts prioritāts pieprasījuma pirtspēja. Ir nepieciešams, lai patērētāji būtu gatavi atvērt maciņus, ko viņi vairs nav gatavi darīt. Uh, Un jāatcerās, ka patēriņš veido divas trešdaļas no IKP. Tās ir lielākais virzītājs spēks. Un tur baidzētu arī lielāku uzsvaru likt. Paldies! Es pilnībā piekra, pie, varu jums pilnībā piekrist un dod iespēju noslēgumu vārdiem referentam. Paldies, priekšsarētāji! Skaroties uz pulksteni, jau pārpus pieciem pavisam īsti, tāpēc vēlos no sirds pateikties visiem ekspertiem par gatavību ierasties un arī par eh, visaptarošu ieskatu tajos izaicinājumos, ar kuru saskaras finanšu tirgus saistībā ar regulējumu. Ir svarīgi saņemt informāciju no bankām un apdrošinātājiem, no patērētājiem tuvas NVO un arī no akadēmiskas skatu punkta. Es vēlos arī pateikties visiem ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kas ir šodien piedalījušies šajā diskusijā. Es domāju, ka mēs varam būt viensprātis, viensprāts, ka šeit neiet runa par deregulāciju. Mums ir nepieciešams labāk diferencēt atkarībā no risku līmeņa, un aptverto institūtu būtības, un mums vajadzētu arī vairāk skatīties uz galvenajiem mērķiem, mazāk varbūt uz uh, mazajiem mērķiem. Nu, šodienas ekspertiem, eh, kas piedalās diskusijā, mēs eh, dzirdējām arī aktuālākās problēmas un kurās vietās ir iespējams kaut ko uzlabot. Es domāju, ka šodienas uzklausīšana ir bijusi ļoti noderīga. Un galu galā domāju, ka mēs varam salikt kopā šo puzli no dažādiem gabaliņiem regulējuma, kas mums šobrīd ir spēkā. Un ne, neatstāt to kā sadrumstalot gabaliņu kopumu, bet radīt vienotu kopbildi. Uh, Un es tad kā ref vēlos pateikties e, visiem iesaistītiem pie šī jautājuma. Mēs kopā ar ēnu referentiem strādāsim tuvākajos mēnešos un ceru, ka gala rezultātā taps e, ļoti labs pašiniciatīvas ziņojums. Paldies! Paldies vēlreiz jums visiem par jūsu dalību. Nu, tad gaidīsim pirmo viedokļu apmaiņu par eh, ziņojumu projektu. Tātad pārēsim uzreiz eh, pie nākamā punkta. Gaidām, ka vicepriekšsēdētājs Merškungs eh, pievienosies mums, tāpēc pārtraukums īs uz pāris minūtēm.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 varam pārēt pie 14. darba kārtības punktā - atklāta uzklausīšana par sistēmu Target to Securities. Vēlos šeit sveikt Īvu Meršu, kurš ir Eiropas centrālās bankas valdes loceklis. Viņš pieņēma mūsu uzaicinājumu ierasties un runāt par šo sistēmu Target to Securities. Tas ir eh, Eiropas vecpapīru platforma, par kuru kopējo atbildību uzņemas Eiropas centrālā lēmē institūcija. Un mēs esam uzaicinājuši atzīmēt e, šīs platformas palaišanu nākamnedēļ, 22. E, jūnijā, kad notiks e, vēstupīra depozitārija migrācija no Itālijas un arī no citām valstīm. tad eh, tas notiks arī citos datumos tālāk, bet šis pirmais datums būs pirmais būtiskākais vēsturiskais datums, par, kas apliecina izmaiņas finanšu sektorā, vērtspapīra sektorā. Tas palīdzēs harmonizēt eh, prakses visā kontinentā un arī veicināt finanšu stabilitāti pēc mirkļa dzirdēsim no jums par šo svarīgo attīstību, tā skaitā par targetu securities pievienoto vērtību tirgus harmonizēšanā, un visdrīzāk sekos arī jautājuma attiecībā uz sinerģiju, ko šis projekts dod ar kopī centrālo vecupapīra depozitāriju regulējumu, kur parlaments piedalījās kā viens no likumdevējiem. Protams, ar kapitāla tirgus iniciatīvu, pie kura komisija strādā jau vairākus mēnešus un par kur mēs arī tikko pieņēmām rezolūciju. Tagad paldies, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu. Lūdzu, Meškungs, jums vārds. Mr. Chairman, dear members of the committee, ladies and gentlemen. Paldies, eh, dāmas un kungi, paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, ka uzaicinājāt mani runāt šeit par Targetu Securities. Es labprāt atceros pirms desmit gadiem, eh, cik eh, Eiropas parlaments lielā mērā sniedz atbalstu šai idejai un sacīja arī, cik, eh, arī cik daudz laika bija nepieciešams, lai īstenotu šo ideju, izējot cauri daudzajām procedūrām, tehniskajām funkcionālitātes detaļām, Tik tiešām esam trīs darba dienas eh, tālu no šī brīža, kad tas viss sāks darboties. Nākam pirmdien piecas nacionālās centrālās vērtspapīra depozitārija iestādes migrēs uz platformu, kuru esam palaiduši. Un tas ir tikai pirmais vilnis, Galu galā mums būs 21 nacionālā eh, depozitāra iestāde, kas būs pārgājušo vienoto platformu. Es teiktu, ka šis ir viens no lielākajiem projektiem, kur Eirosistēma ir uzsākusi kopš savu darbības sākumu. Es nevēlos mazināt nozīmi svarīgajiem loģistikas kanāliem, banknošu ieviešanu, vienlaicīgi 12 valstīs. Tāpat arī nevēlas mazināt nozīmību ECB izveidēji kā tādai un tās funkcionālā un operatīvā darbības veida izstrādēji. Tāpat arī ir uzskatu, ka ir svarīgi atcerēties, ka vēl viens eh, liels projekts bija SSM, kas varbūt nebija tik milzīgs, bet bija ļoti cieši termiņi, un, ko mēs paspējam visu izdarīt viena gada laikā, lai Eiropas sadarbība darbotos arī šajā līmenī, tā skaitā politikas e, ziņā. Un šodien ir runa par projektu, kas ir vairāk tādā jomā, ko es teiktu pie, pieskaitīt varbūt pie santehnikas, eh, jo šeit tā līdzība ir tāda, ka ja tā nedarbojas, to uzreiz pamana visi. 99. gadā, kad mēs sākām darbu eh, pie eiro, un eiro centrālā banka sāk strādāt, bija nacionālās sistēmas. Un vienīgais, ko mēs varējām izdarīt tobrīd, ir sasaistīt dažādas nacionālās sistēmas Tās tiek sauc par mērķu sistēmām. Tā bija tikai skaidrās naudas puses. Tas sasaistīja dažādu nacionālo kopienu maksājumu sistēmas. Un ātri vien mēs pieredzējām to, ka integrēta platforma būtu daudz labāka nekā savstarpēji saistīts nacionālo risinājumu sistēmas. Līdz ar to līdz 2004. gadam mēs bijām izveidojuši bija pēc Target 1, uh, tātad Target 2, kas bija integrēta platforma. Tā šobrīd saista 56 tūkstošu bankas visā pasaulē, papildus uh, Eiropas Savienības centrālajām bankām. Un 2014. Uh, gadā vairāk kā 90 miljonu skaidru naudu darījumu tika veikti, kopējais apgrozījums bija gandrīz 500 triljoni eiro. Target 2 izmantošana ir obligāti monetārās politikas operācijām, bet to var izmantot arī privātām operācijām. Un es teiktu, ka pateicoties um, atzinumam no Eiropas parlamenta, Target 2 šobrīd ir ne tikai eiro platforma, tātad maksājumiem eiro, bet gan ir daudz valūtu platforma. Target 2 divi vēl nav daudz valūtu, target to securities gan, bet šī platforma tā strādās nākotnē. Mums vajadzētu arī tuvināt šīs divas platformas, target to un target to securities. Izveidojot šo Eiropas infrastruktūru skaidrs naudas maksājumiem, mēs pieredzējām ka aizvien vairāk Eirozonā visi maksājumi tiek veikti ar nodrošinājumu vai ķīlu, un mums nav Eiropas sistēma vērtspapīriem. Līdz ar to, ja jūs vēlēties maksājumu, kuram ir nodrošinājums, eh, varat veikt eh, skaidrs naudas maksājumu daļu integrētajā platformā, bet nacionālajā platformā tāpat laikā eh, veikt darījumu vērtspapīriem, kas tiek izmantot kā nodrošinājums. Un tas nebija labākais risinājums, un tas lika mums pārdomāt to, vai mums nebūtu vajadzīga arī integrēta Eiropas sistēma, kas integrētu skaidrs naudas darījums un vērtspapīra darījums. Tāda bija ideja e, sākumā Targetu Securities sistēmas izveidē. Kā jūs zinat, Eiropā ir daudz nacionālas sistēmas, vairāk kā 30 CSD, tiem bija visdažādākās vēstpapīru darījuma sistēmas, pārvaldības noteikumi un arī visdažādākie noteikumi arī pēc darījuma procesiem. Iegūms no integrētas situācijas bija acīm redzams. Varu pieminēt ka tas e, veicinās drošību un finanšu stabilitāti, veicot darījumus ar vecpapīriem centrālo banku līdzekļos, jo darījumi tiek veikts ar kontiem, kas tiek turēt centrālajā bankā. Tas palīdzēs radīt e, apjomu, radīt ietaupījumus. Nacionālā vecpapīru depozitārija tiktu apvienoti. Uh, Un te ir piekļūs punkti tirgus dalībniekiem tieši tādēļ šī nav CSD pēc būtības saskaņā ar CSDR uh, eh, definīcijas, bet ir tikai IT platforma. Nacionālā CSD aptvers visus procesus, kas tiek uzskatīti par tādiem, kas nes peļņu, kam ir pievienotā vērtība, aktīvu apkalpošanu, aktīvu apkalpošanu emitentiem un tā tālāk. Manuprāt, viens no elementiem, kur ir svarīgi uzsvērt, ir pārvaldība, kuru esam izveidojuši, lai panāktu šo Eiropas integrāciju. Un tas ir tieši T2S eh, pārvaldības struktūras izveida. Ja man būtu jāparāda jums diagramma pārvaldības struktūru, jūs to sauktu par īpaši sarežģītu. Tāpat laikā, vai tad Eiropa pati nav sarežģīta realitāte? Mums bija jāizveido četru līmeņu pārvaldības struktūru ar simtiem iestāžu, kas ir iesaistīts. Protams, ka tas ir sarežģīti. Bet galu galā tas ir bijis visaptveroši, tas darbojas Un, manuprāt, tas ir bijis viens no nosacījumiem, kas ļaut, ļauj šim projektam eh, sekmīgi īstenoties. Cilvēki, kas ir piedalījušies šajā kooperatīvajā dalībnieku ietvarā, tas ir kalpojis kā stiprā puse šim projektam. Jūs varbūt esat dzirdējuši jau kādas uh, Ehm, baumas, ka Target Securities platforma vēl nav pietiekami stabila, lai darbotos eh, dzīvē režīmā, bet realitāte ir tāda, ka platformā tika paziņots, eh, ka droša un gatava darboties dzīvē režīmā. To ir izdarījis gan valde, kas ir atbildīga par projektu vadību, gan arī paši depozitārī vadības grupā, tāda CSD vadības grupas ietvaros. Mēs apzināmies, ka šī, šai platformai būs liela ietekme uz finanšu tirgu, un mums ir ļoti svarīgi, lai migrācija notiktu bez aizķeršanās. Pēc platformas status izvērtēšanas, gan attiecībā uz tā stabilitāti un gatavību darbām tiešajā režīmā, varu jums apliecināt, ka platforma ir gatava migrācijai, un ir gatava pēc šīs nedēļas nogales strādāt dzīvē režīmā. To atkārtotie apliecināja arī apz, eh, atzinumi, ko sagatavoja vadības eh, iestrādes eh, institūcijas, kas ir iesnieguši tos rakstiskos apliecinājumus ECB pāraudzības iestādēm, to galīgajam apstiprinājumam. Tomēr Nepietiek ar to, ka Eirosistēma ir gatava darbam dzīvē režīmā, mums nepieciešams, lai arī nacionāla līmenī visi būtu gatavi. Tas nozīmē CSD un bankas, kas saistīts ar CSD. Tas, kas mums šobrīd ir, piecas valstis ir tās, kas piedalīsies pirmajā eh, vilnī, brīvprātīgi - Grieķija, Malta, Rumānija Šveice plus Itālija. Visu šo valstu CSD ir apliecinājuši, ka ir gatavi un sāks lejuplādēt visus statiskos datus, visus, eh, visas emitējošās darbības, kas tiks veikts šajās valstīs, tiks eh, lejupielādēts šajā platformā un četrās valstīs tirzniecības darījumu minētajos vērtspapīros, kas ir lejupielādēti vienotajā platformā, arī sāksies ar nākamo pirmdienu. Piektā valsts, eh, respektīvi Itālija, eh, Nacionālā banku kopiena izlēma, ka viņiem nepieciešams vēl papildus laiks, lai varētu pārbaudīt eh, vidi un Tāpēc lūdza iespēju sākt platformas lietošanu no nākamās pirmdienas, bet visus tirzniecības darījumus veikt vēlākais līdz sākot ar augusta beigām, 31. augusta šogad. Šis risinājums ir ticis pieņemts, to visu pārējie dalībnieki ir pieņēmuši. Jūs varat iedomāties, ka, ja ir aizkavēšanās pirmajā vilnī, tam būs arī tālāka ietekme uz nākamo vilni, bet tā mēs uzskatām, ka nenotiks. Situācija ir stabila, mēs varēsim turpināt, tā vismaz uzskata CSD, respektīvi tirgus dalībnieki, un e, viņi uzskata, ka šādas tālāk e, nodots ietekmes nebūs. Un tālāk ziņojums ir jāsagatavo līdz nākamā mēneša sākumam, lai noteiktu, vai ir kāda cita papildus ietekme šāda nelielai kavēšanās. Un ir pieņems lēmums dot laiku Itālijas bankām līdz augusta beigām, lai tās uzsāktu tirzniecību šajā kopīgajā platformā. What is now the advantages of Kādas ir Eh, šīs vienotās platformas priekšrocības. Vispirms, tāpat kā CSD regula, es uzskatu, ka tas uh, stimulēs harmonizāciju. Joprojām novērojam pārāk liela Eiropas tirgu fragmentācija šajā jomā. Uh, Līdz ar to ir nepieciešama kopīga noteikuma standarta un dažās jomās pat ir nepieciešama pilnīga harmonizācija, jo runa ir par eh, tirgus stimulētu procedūru, lai eh, T2S varētu pilnībā realizēties šie 2000, no 2001. līdz 2003. gadām pierīdžu vienīnī ziņojums noteikti atceraties, kur arī tika identificēti trūkumi, kas um, tad bija šajā post-trade finance un no 15 trūkumiem joprojām daudzi netiek atrisināti. CSD un T2S atrisinās diezgan uh, daudz problēmu, taču ne visas. Um, nu, mēs ceram, ka uh, diskusijas par kapitāla tirgus savienība arī atrisinās vairākus trūkumus Un esmu tagad gatavs arī diskutēt, kā to visu panākt un kādi tad ir šie dažādie trūkumi, kādus mēs identificējam. Nu, lūk, es domāju, ka šeit pielikšu arī punktu un esmu gatavs uz atbildēt jūs jautājumiem. Thank you very much uh, to Mr. Mersch uh, for this present. Liels paldies Mersch kungām par prezentāciju. Un sāksim ar Lange kungu, pirmais runātājs. Ja, vielen Dank, äh, Herr Mērš. Have... Paldies, Mērškungs. Jūs nu gan esat uh, uzņēmies lielas lietas, ja es tā drīkst teikt. 2008. gadā tika pieņemts gala lēmums, un šobrīd ir septiņi gadi pagājuši. Un nākam pirmdien, kā jūs uh, sakat, varat sākt ar četru ar pusi dalību valstīm, kā es pareizi saprotu, tad Itālijai nepieciešams uh, vēl laiks līdz vasaras beigām, jo atcīmēs, viņai vēl jāatpūšās, pirms viņi var kārtīgi līdzdarboties. Man ir uh, liela cieņa pret šo milzīgo organizatorisko sasniegumu, un papildus tam, ko jūs sacījāt, man jautājumi būtu šādi. Pirmkārt, kāda bija nepieciešamība eh, Eiropas centrālajai bankai organizēt šo platformu? Un sarakstā mums eh, tie, kas vēlas līdz 17 gadam eh, iesaisties, ir trīs valstis, kas nav Eirozonā - Šveice, Ungārija un Dānija, kas acīm redzot vēlas labā brīdī pieslēgties. Tad eh, pirmais jautājums ir tāds - apvienotā karaliste, kur finanšu pasaulē svarīga vieta Londona, kas vēlētu piedalīties, vai to nevajadzētu iesaistīt. Vai tas ir pozitīvi, ka viņš šobrīd eh, nav šai projektā, jeb vai tas varētu būt tāds izaicinājums nākotnē? Otrs jautājums. Target 1 sistēma. Tur bija daudz eh, diskusiju par risku līmeņiem. Šobrīd eh, ir tikai un vienīgi vērtspapīri šajās sistēmās. Tur gāja toreiz līdz pat eh, prasībām Eiropas Savienības tiesā. Tur bija profesori sarakstījuši milzīgu grāmatu, ko neviens nesaprat. Un katrā ziņā tur bija arī eh, milzīgi strīdi Eirozonas ietvaros. Tur bija runa par 500 miljoniem eiro vai jūsu pieminētais apgrozījums ir tik liels, ka tik tiešām ir pamatoti neierobežot darbību ar eiro tikai, bet veidot daudz valūtu platformu. Un kā jūs nākotnē, ja tas viss kā plānos līdz 2017. gadam eh, pilnvērtīgi darboties, eh, kā varētu attīstīties apgrozījums, vai tas eh, varētu būt kā salīdzinošs mērījums arī salīdzinot ar ASV, Un pēdējais jautājums. Kā jūs, kā atbildīgais eksperts, vērtējat uh, pašreizējo diskusiju par atteikšanos no skaidras naudas? Paldies. Uh, thank you. I... Paldies. Pirms atgādināšu, ka sākumā tiešām mēs uzskatījām, kā mēs varētu mudināt tirgu pieņemt nepieciešamās iniciatīvas, lai izveidotu šādu platformu kā privāto iniciatīvu. Taču, pēc tam, ka esam novērojuši vairāk gadu garu, garumā grūtības pārvarēt šķēršļus, kas ir saistīti ar regulatīvo vidi valsts sektorā, tad tika pieņemts lēmums par to, ka Eiropas Vēlē bankai būtu jāiet uz priekšu šīs platformas izveidošanā. Šī institūcija arī bija visinteresētākā, jo eh, monet, tās monetārā politika bija atkarīga no efektīvu maksājumu infrastruktūras. 15, 10 gadus atpakaļ, tad arī mēs nonācām pie secinājuma, ka ECB ir ar to jānodarbojas. Man ir arī jāuzteic Eiropas parlaments, kur, nu, tiešām Eiropas parlaments ir pelnījis šo uzslavu, jo tieši Eiropas parlaments bija tas, kurš stringri uzstāja uz to, ka tai nevajadzētu būt tikai eiro platformai, bet ka tai jābūt daudz valūtu platformai. Es domāju, ka šī pieeja bija pareiza. Sākotnēji, protams, tās Eh, padarīja visu lietu sarežģītāku, taču gal beigās izrādījās, ka jā, platforma bija pietiekami pievilcīga, lai tā nebūtu tikai Eiropas platforma. Un varu arī, nu, norādīt, ka divas, trīs nedēļas atpakaļ es eh, bija Zviedrijas centrālajās bankās, jo tieši centrālās bankas ir atbildīgas par savu valūtu. Uh, un arī atbildīgas par to, lai viņu valūta nonāktu šajā platformā, taču tieši Nacionālā vērtspapīru noguldījuma centrs ir arī atbildīgs par uh, uh, šo vērtspapīru daļu. Dažās valstīs tā ir banka, dažās valstīs tas vienkārši tāds depozitārijas, bet, nu, Zviedrija apliecināja, ka, jā, bankas uh, pārskatīšu iespēju pievienoties platformai un centrālās bankas ar lielu interesi seko šīs platformas attīstībai. Arī noturējām pirmo viedokļu apmaiņu ar tehniskajām komandām, lai viņus sagatavotu. Neslēpšu, ka to visu arī veicināja fakts, ka Zviedru CSD cieši arī seko tehniskajām attīstībām, arī citās ziemeļvalstīs, piemēram, Somijā, kur ir arī e, tāds pats CSD. Līdz ar to finanšu sistēma arī tad būs atbilstīga e, T2S, un tad Zviedri arī redzēs, ka tā arī viņiem varētu būt priekšrocība pievienoties šai platformai. Tad es arī ceru tikties pavisam drīz ar e, Centrālās bankas kolēģiem no Norvēģijas Es ceru, ka tas notiks pavisam drīz, nepārāk tālā nākotnē, jo viņiem noteikti būs arī tāds pats tehniskais konteksts, jo viņiem arī ir noteikti interese pāriet uz C2S. Jūs minējāt arī apmēru. Mēs uh, sagaidām, ka vēl um, apjoms palielināsies, tad, kad pievienosies šie jaunie dalībnieki. Man ir arī bijušas diskusijas pēc uh, Eh, tiesas lēmuma par eh, šo location policy. Man bija tī, arī diskusijas ar Ang Anglijas bankas pārstāvjiem. Viņi arī pauda interesi par to, ka varētu izmantot eh, Target 2, jo īpaši CCP vajadzībām, kas strādā uh, Eiropā, bet kuru birojas ir Londonā. Redzēsim, vai tas viss noslēgsies ar pozitīvu rezultātu, bet esam jau lēmuši stiprināt arī mūsu kooperatīvo kontroli pārskaitu pār šādam, šādam, tirgus, infras, šādam tirgus infrastruktūrām. Nu, lūk, tā ir viena no priekšrocībām, integrējot infrastruktūras. Tas stiprina arī sadarbību pārskata uzraudzības jomā. šeit uh, arī tiek iesaistīts dažādas uh, Nacionālās atbildīgās iestādes. Cilvēki jautājums bija par to, vai target 2 arī iekļaus uh, citas valūtas. Sākām tieši ar vērtspapīru līmeni, jo tieši vērtspapīri iesaista, piesaista lielāko interesi ārpus Eiropas. Tad Eiropas Uh, šī platforma, kas darbojas vai no nu ar eiro vai citu valūtā, tad šīs valstis var piesaistīt arī savu nacionālo vērtspapīru depozitāriju uh, tam uh, depozitārijām reģistram, kas darbojas T2, vai arī veikt šo vai arī piesaistīt skaidrās naudas daļu T2S. tad esam tiešām arī saņēmuši lielu interesi no citām valstīm. Nu, tagad galvenokārt uzmanība tiek pievērsta tam, lai vispār šo sistēmu varētu palaist, padarīt operatīvu, un tad arī raudzīsim, kā arī citi Eiropas dalībnieki tur var piesaistīties, bet paralēli mēs raugāmies arī, kā varētu piesaistīt ne Eirozonas CSD piedalīties. Šī noteikti būs iespēja arī izveidot globālu pasaules standārtu. Paldies! Atgādiem kolēģiem, ka mums vajadzētu pieturēties pie piecām minūtēm. Līdz Baltāna kungs, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Tanga kungs. Šī ļoti sarežģīti projekti noteikti svarīgi turpināt ar pie šiem projektiem. Šajā stadijā, tātad eh, pirms palaižam sistēmu, ir ļoti svarīgi domāt par to, kas līdz šim varbūt nav darbojies, kur ir trūkumi. Šaubu nav, ka esat izanalizējuši riskus, arī dalībnieki ir izanalizējuši riskus, kas var rasties šīs sistēmas sakarā, bet tad vēlreiz vēlos izcelt to, ka jūs vēlties stabilu vidi un jūs nevēties eh, kādus riskus, kas bremzē platformas darbību. Saprotu, ka visādi procesā. Varbūt es īsti nezinu, bet kā. Tātad kurš un kādā veidā tiek eh, izredzēts pirmajam šim otrajam vilnim etapam, vai notiek šāda paša atlase, vai arī tomēr tiek piedāvāts izmantot šo platformu? Un specifiskāks jautājums. Par Grieķijas līdzdalību, tātad, protams, finanšu sektors, ekonomiskais sektors Grieķijā ir, nu, tādā ļoti neskaidrā fāzē, un tad vai viņi arī varētu kaut kādā veidā piesaistīties uh, platformas izmantošanā, vai tas varētu kaut kādā veidā traucēt platformas darbībā un tālāk par specifiskiem pasākumiem, ko varētu pieņemt kapitāla tirgus savienības uh, sakarā. Varbūt jūs varētu detalizētāk par šo arī ko sacīt. Paldies. Par jūsu pirmo jautājumu. Mēs nedomājam, ka kaut kas šeit noietu greizi. Šāda veida uh, projektā, protams, līdz pat pēdējiem brīdim ir kādi e, minimāli trūkumi testa fāzē. Mēs arī apstādinājām divas nedēļas apakaļ datoru programmas piemērošanu platformām platformai, jo tad joprojām bija arī tātad, šādi trūkumi, problēmas nelielas, bet nu, tās nebija tik nopietnas, lai bremzētu platformas palaišanu, aktivizēšanu. Līdz ar to mēs, ne tikai mēs, bet arī lietotāji bija uzticības pilni un bija pārliecināta, ka nekas nelieks aktivizēt šo sistēmu. Tad pirmajos uh, posmos, uh, pirmajās stadijās, protams, tad vēl būs arī jāskata, kur notiek šī bloķēšana, lai tomēr šī sistēma platforma varētu simtprocentīgi uh, perfekti darboties. Otra lieta. Tātad, kurš un kādā veidā, kurā posmā piedalīsies, šis lēmums tiek pieņemts uz brīvprātības principu pamata. Nekādā gadījumā uh, mēs valstīm neko neuzspiežam piedalīties šajā pirmajā vilnī, otrajā vilnī, nē, šeit ir struktūras starp uh, valdībām un uzņēmumiem, un tādā veidā mēs nosakām šos uh, viļņus. Grieķija. Darbība Grieķijas centrālo banku Jebkurā gadījumā, kā es teicu, līdzdalība šajā sistēmā arī veicina finansiālo stabilitāti. Līdz ar to, lai nu, uh, kas, uh, kāds būtu arī politiskā procesa rezultāts, finanšu stabilitāte joprojām ir absolūta nepieciešamība visiem. Un, protams, jo īpaši arī Grieķijai. Grieķijas bankas līdzdalība šajā sistēmā veicinās maksājumu stabilitāti Grieķijā. Tātad starp grieķu uh, dalībniekiem, uh, bet arī starp grieķu dalībniekiem un negrieķu maksājumiem Eirozonā un ārpus Eirozonas. Tātad, lai tas viss notiktu uh, efektīvi, es domāju, ka tas tomēr nāk visiem par labu un viss no tā ir ieguvēji. Cik lielā mērā tas uh, var sniegt savu ieguldījumu kapitāla tirgus savienībā vispirms atrisinot un noņemot uh, šķēršļus, kas tiek minēti arī Džovanīnī ziņojumā. Mēs ejam tātad uz harmonizācijas virzienu, izveidojot Eiropas noteikums, Eiropas standartus, jo projām ir pārāk liela segmentācija arī šajā post-trade uzņēmē darbībā Eiropā. Šī noteikti ir viena no jomām, kur uh, Arī integrētā politika sniegs, eh, integrētā platforma sniegs sev ieguldījumu šajā politikā. Paldies! Paldies! Un tagad Svinbans kungs. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Priekšsēdētāji, paldies, paldies, Mērškungs. Nu, varbūt tas nepareizi no manas puses, bet es esmu priecīgi satraukts par to, ka šis projekts beidzot nes augļus. Esmu tik daudz gadus pavadījusi strādājot ar CSDR, un tas nav pat salīdzināms ar to laika jomu, ko jūs esat pavadījis. Uh, ECB cenšoties šo projektu palaist, un tāpēc tiešām jūs apsveicu ar to, ka visbeidzot jums ir izdevies pārvarēt šo finiša līniju un e, to tik, turklāt tik ļoti strauji izdarīt. Un tas liecina par jūsu apņēmību un spēju tiešām nonākt pie šīs vienotās platformas, kas darbosies ne tikai visā Eiropā, bet arī plašākā tirgu, kā to labi redzam. Kā referenti par CSDR, es tomēr nevaru atturēties no kārdinājuma meklēt jūsu palīdzību un konsultēties ar jums jautājumā, ko mēs šobrīd risinam. CSDR, protams, ir prasīs ļoti lielu tādu virzīšanu un arī iedvesmu no tītu es. P2S programmas tātad, un mēs vēlamies izveidot Eiropas, eh, savien, Eiropas mērogas norēķinu sistēmu vienotajam tirgumam it tīpaši izmantojot atvērtos standarts komunikāciju protokoliem un pārliecināties, ka šie un citu loģistikas jautājumi papildina viens otru un veicina tās priekšrocības, ko piedāvā T2S, veidojot vienu tirgu norēķiniem visā Eiropā. Eiropas Savienībā, bet atsevišķi noteikumi CSDR, ko mēs vēlējāmies sasaistīt ar īstenošanu T2S kontekstā, uh, ir tīpaši attiecībā uz nu, norēķinu disciplīnas režīmu, eh, nu, sastops ar laika problēmām, respektīvi, kad tad īsti tiks ieviest sistēma asociētajiem eh, pirkšanas procesiem un kļūdu eh, gadījumiem. Es domāju, ka tas būtu daudz vienkāršāk un līdzenāk tad, ja tas, kā mēs īstenojam laika grafiku CSDR, būtu saskaņots ar šo gala uh, vilni migrācijas kontekstam uz jauno T2S platformu, tā lai mēs ļautu bankām un visām iestādēm, kas izmanto T2S, eh, pieslēgties šai sistēmai vēl pirms, eh, nu, lai tām nerastos tādas dubultas iz, izmaksas norēķinu jomā. Un tāpēc konkrēti jautājums ir šāds. Vai jūs piekristu mazliet novilcināt kopējā režīma īstenošanu tā, lai varētu CSDR palaišanu saskaņot ar to, jo parlaments nevarēs iziet cauri trilogu procesam ātrāk? Vai jūs atbalstītu šādu nelielu kavēšanos? un otram kārtām nevar arī atturēties no jautājumu, ko pieminē Werners Lange par valstīm, kas iespējami to varētu izmantot. Es domāju, ka tas ir lielisks eh, veids, kā samazināt norēķinu izdevumus patērētājiem visā Eiropā. Es domāju, ka tas ir viens no lieliem Eiropas projektiem, kas var darboties atbilstīgi un kas var piedāvāt rezultāts visām dalībvalstīm laika gaitā. Daļa no tām tas tāpēc, ka šis pasākums ir brīvprātīgs un neviens netiek spiests pievienoties šai schēmai, ja viņi viņi vēlas, nu, kaut kā aizsargāt savas sistēmas. Un tāpēc gribu jautājumu uzdot par lūkot. Kā jūs, kā jūs prāt, cik ilgs laiks būs vajadzīgs gan manai, gan varbūt citām dalību valstīm, lai tās tomēr, eh, kas šobrīd izmanto pašu savas IT sistēmas, lai tās tomēr pievērstos, nu, pa, kopējai sistēmai tā, kā to prasa patērētāji. Paldies! Paldies par šo jautājumu, paldies arī par atbalstu, ko paudāt. Viena no tāda norēķina noteikuma grāmata, protams, ir tā, kurām mēs esam viensprāts par mērķi. CSDR gadījumā tāpat. Es domāju, ka ir arī virkne citu jomu, kur mēs vai nu varam papildināt viens otru, nu tātad šo CSDR un T2S, nodrošināt integrētāku Eiropas norēķinu sistēmu un kopēju platformu tam visam kas attiec uz jautājumu par to, vai mums vajadzētu īstenošanu novilcināt līdz brīd, līdz šim pēdējiem vilnim, nu, acīm redzot, tas būtu ļoti palīdzīgi atsevišķos gadījumos, lai izvairītos no duāla režīma tām pusēm, kas jau veikušas migrāciju. No otras puses gan mana pieredze ar Eiropas integrāciju ir tāda, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem mm, tikko kaut ko tādu darām, jo mums ir jānovērš tas, ka netiek ievērotas, mm, nu, ievērot termiņi un nenotiek vēl tālākas aizkavēšanās. Nu, piemēram, jāizdara tomēr kaut kāds spiediens, lai īstenošana turpinātos un lai tas notiktu pēc iespējas ārāk, ātrāk, tāpat laikā ne, nu, neiz, nepieprasot un ne, neradot vajadzību pēc pil, pilnas sankciju sistēmas. Es domāju, ka tad mēs tomēr sasniegsim vienots rezultāts, bet es domāju, ka tā ir joma. Uh, kurā es tomēr vēlētos turpināt uzturēt ciešus kontaktus ar Eiropas parlamentu un jūsu viedajiem, jo jūs šai jomā, jāsaka, esat ļoti aktīvi un uh, atbalstoši rīkojušies, jūs esat bijis mūsu sabiedrotais um, panākot T2S projekta, projekta īstenošanu par iespējamu. Tas pats izpaudās arī CMU diskusijās. Un es domāju, ka mēs varēsim līdz ar to, nu, visi vilkt, nu, visu šo deķītu uz vienu, pu, vienu pusi, kas attiecas uz Lielbritāniju. Es jau teicu, ka mums šobrīd ir visai auglīgas diskusijas ar Bank of England un spriežam ar viņiem par to, kā mēs varētu eh, virzīt uz priekšu šo kopējo Eiropas Savienības eh, sistēmu efektivitātes ziņā, infrastruktūra ziņā un nodrošināt sadarbību uzraudzības jomā, pāraudzības jomā, tādējādi padarot Eiropas norēķinu vidi daudz drošāku, efektīvāku un beigu beigās arī nu, tādu, kas mazāk maksā, izmaksā patērētājiem un iesaistītajām tirgus pusēm. Paldies! Nākamais runātājs Demasīkungs, lūdzu. No Aldas neviens nebija klāt, ja? Nu, labi. Man jāsaka, tas visai pārsteidz. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu centīšos izteikties sīki, vēlējos pievērsties citam aspektam T2S kontekstā. Mans kolēģis Verners Lange jau runāja par to pastāv šīs debatas par riskiem, kas varētu rasties, ja kāda dalībvalsts tad nevarētu izpildīt saistības Target 2S bilants kontekstā. Nu, manā uzskatā TDVs faktiski nozīmē kapitāla kustību, tādu skaidru redzamu kapitāla kustību, to redzējām arī pēdējās pāris nedēļās, mēnešos, redzējām, kas kā kapitāls aizplūst, un tam, nu, protams, attiecīgi nāca līdz arī tāds kā, nu, soda mēri, jo attiecīgi tad jāuzliek kaut kādas procentu likmes uh, atlikumiem. Bet kāds ir jūsu viedoklis par to visu? Ja, piemēram, nu, būtu kaut kāda maksājuma un tad nacionālajām bankām būtu jāuzskata šie atlikumi par zaudētiem. Un mēs taču zinām, ka centrālām bankām var būt arī negatīvs pašu kapitāls. Kas tad notiktu? Kāds jūs viedoklis par šādu situāciju? Paldies par komentāriem. Paldies, ka ieradāties šeit. Ja. Target 2S atspoguļot tikai kapitāla kustību, tā ir taisnība tad, ja tirgu vai balstī ir pilnībā zudus piekļuvu kapitāla tirgumu. Nu, kas ir diezgan pietuvināta realitātei vienā valstī, par ko mēs visi esam labi informēti. Bet, ja valstī ir pilna piekļuva tirgumu, tad T2S atspoguļo tikai vienu kapitāla kustības aspektu, jeb šķautni. Um, un savukārt plūsmas starp bankām ar šo sistēmu atspoguļotas netiek. Un centrālā banka, kad tā skaita un veido savu bilanci, tai jāņem vērā daudz kas vairāk. T2S, protams, paredz arī to, ka, piemēram, bankas var atur, nu, pievērsties arī divpusējai līdzekļu apmaiņai. Un taču šis politiskais jautājums savukārt no jūsu puses ir tāds, kas notiktu, ja valsts izstātos no eiro. Nu, es varu jums teikt, ka tas nav paredzēts tā līgumā. Mēs līdz ar to uzskatījām, ka eiro, līdzdalība eirozonā ir neatgriezeniska un darbojamies uz šādu pieņēmumu pamata, sakot, ka lūk, tā, tas, tā šis līgums ir sagatavots. Un tāpēc, ja mēs tagad ieviestu kaut kādu tādu sistēmu, kas mūsuprāt nozīmētu renacionalizāciju, un tad mēs apdraudētu šo eiro neatgriezeniskumu, nu tad, nu, tas būtu zināms drauds. Bet, nu, tāpat laikā, protams, ir tādi mehānismi, kā, piemēram, tas, kas pastāv ASV, respektīvi nevis tāda pilnvērtīga, nevis tāds pilnvērtīgs bilances, um, nu, tad klīrings, bet gan vēl tādu papildu iespēju došana, izmantojot Nacionālo centrālo banku bilances, bet jautājums, protams, tad ir par proporcionālu šādas iespējas izmantošanu un izlīdzsvarot pieeju. Jau sākotnēji target divi bilancēm nav jā, jāpaliek vienā virzienā uz pārliecīgi ilgu laiku. Problēmas rastos tikai tad, ja būtu tādas dalību valstis, kas struktūrāli paliktu vienā šīs plūsmas pusē, vienā konta pusē pārliecīgi ilgu laiku. Un tas, protams, arī neatbilstu Eiropas integrācijas idejai, respektīvi konverģences domai. Reāli konverģence, ko varam īstenot, nu, paši ar savu atbildību, uzņemoties savu atbildību ekonomikas pārvaldības jomā un tā tālāk. Tam līdz, protams, nāk tad zināms atbalsta pasākumu daudzums pārvaldības politikās. Un es nedomāju, ka mums šobrīd ir jāpārstrādā T2S bilances, lai piemērtos kaut kam citam pārēju sistēmu, kur būtu citādi definī, definējumi. Tas jāsaka, varētu radīt visai lielu nedrošību, un tas nebūtu, nebūtu tik labāk palikt pie pašreizējās sistēmas. Kas attiecas uz jūsu paziņojumu par to, ka centrāla bankai var būt negatīvs pašu kapitāls, jā, tā ir taisa, vairāk piemēru mums ir bijuši tam arī. Uh, Eirozonā, Eiropas Savienībā. Un pats par sevi tas arī nav nekas tāds, kas būtu tāpat laikā, nu, jāatstāj šādā situācijā uz il pārliecīgi ilgu laiku. Ne jau tāpēc, ka tam būtu kaut kāda saks finansējuma jomā, bet tas var apdraudēt, piemēram, centrālas bankas reputāciju konkrētā valstī. Uh, un tāpēc tāds pa, uz pagaidu um, pamatiem šāds negatīvs kapitāls ir iespējams, ja tam ir zināms konkrēts pamatojums un tam ir īslaicīga pārējoša situācija um, kā iemesls, bet tas nedrīkst tā pastāvīgi turpināties. Thank you. Mis Paldies, Cenīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī varu pievienoties kolēģiem, kas uh, priecājas par šo jauno infrastruktūru, par tās ātru izveidi, arī par spīti īsajiem termiņiem un arī par spīti apjomīgajiem darbām. Darbs tiešām lielisks. Man ir jautājums par uh, T2S kopumā runājot. Jūsuprāt, vai T2 sistēma bez apvienotās karalistas Eiropas Savienībā uh, joprojām um, būtu efektīvi vai arī tomēr uh, šīs sistēmas darbība tiktu bremzēta par uh, target 2. Demāzija kungs jau uzdeva par šo jautājumu. Vēlos atgriezties pie šī jautājuma. Jūs sniedzēt atbildi, bet nu, tā bija tāda politiska vairāk. Uh, Mēs ļoti labi zinām, tātad uh, eiroviešana ir neatgriezeniska, bet uh, nevar arī pieņemt, uh, uh, ka pat ja to neparedz līgumi, varētu tomēr būt uh, tāda situācija, kur kāda valsts vienpusēji lemj uh, pamest eirozonu. Šeit mēs varam runāt, piemēram, par Grieķijas gadījumu. Grieķijas gadījuma aiziet no eirozonas, un tā ir iespēja. Uh, Eh, kuru nevar ignorēt. Kas tad notiktu ar Target 2, kas ir šodien negatīvs apmēram 5 eh, miljārdu eiro apmērā? Centrālās bankas citās valstīs, kas paliks šajā Target 2, vai tām būs jāsadz šie zaudējumi, vai arī tie būs tikai tādi teorētiski zaudējumi, kas eh, reāli, konkrēti arī uh, neietekmēs eh, kopīgo bilanci. Un tad eh, gadījumā, ja Grieķija eh, paliek ārpus target divi sistēmas, nevis pēc savas gribas, bet citādi vai tādējādi tiktu pārkāpt 63. pants par brīvu kapitālu aprita. Kāda ir jūs nostāja par šo vai ECB? Tātad, kā rīkosies ECB gadījumā, ja ir, izie, ja ir tiek pamesta eirozona, bet ne pēc brīvas gribas? Paldies. You, uh... Es domāju, ka jums ir taisnība. Pat, ja tas līgumā nav paredzēts, mēs neesam pasargāti pret vienpusējām darbībām, bet vienpusējas darbības nav Eiropas pieeja nacionālām problēmām. Nu, pieeja parasti, ko mēs izmantojam, ir sadarbības pieeja. Un var vienmēr vienoties pat sarežģītās situācijās. Cipari, ko jūs pieminējāt, ir pareizi. Jā, tāda situācija, par kuru es negribu izteikties, jo mēs to ne, neuzskatām par iespējamību. Bet mūsu hipotēze ir tāda, ka mēs saglabāsim eirozonas esamību tādu, kādu par to ir izlemts politiskā līmenī. Un izteikt spekulācijas par to, ka politiskie lēmumi ies citā virzienā, tas, manuprāt, ir, ir nepiesardzīgi. Un es neesmu ievēlēts uh, Eiropas institūcijās, bet uh, tehniski runājot, tas, tad tas nozīmētu, ka mums būs parāds vienai centrālajai bankai, kas tiks ierakstīta Eiropas centrālās bankas bilancē. Un ar to arī viss beigtos. Kā tad tālāk šo parādu atmaksātu? tas ir jautājums par sarunām, kas notiktu nākotnē, bet par to nekas nav paredzēts, un, kā es jau teicu, tā nav daļa no mūsu prātojumiem vai mūsu pieņemumiem, jo mēs gribam saglabāt eiro zonas eh, viengalainību saskaņā ar valstu un valdītāju uh, pieņemto lēmumu. Paldies! Tas, ka jūs pateicāt pašās beigās, tas skaidri mums parāda, ka kopīgas intereses ir tādas, lai visi iesaistītie darītu, strādātu pēc iespējas labāk, lai izvairītos mm, tādas nejauks sekas, kādas jūs pieminējāt. Tātad visiem, arī ECB, tie ir tādi kā norādījumi. Un mums ir iemesls būt visiem kopā sadarboties. Lieta vairāk skāra starpvaldību institūcijas, bet tomēr ir ļoti svarīgi pateikt vai precizēt, ka um, negatīvās sekas arī var rasties. Mēs atbalstām Eirozonas integritāti, kā jūs teicāt. Lielas paldies par jūsu svarīgo diskusiju, kā jūs teicāt, parlaments atbalsta šo targetu securities sistēmu. Paldies, un mēs cieši sekosim tam, kas notiks tālāk. Beidojot pamatīgu tirgus infrastruktūru, tā, tā ir laba zīme, un mums arī tāds ir vajadzīgs. Paldies! So we move to point 15. Tagad 15. darba kārtības punkts. Es finanšu pakalpojumu regulējumu izvērtēšanu un jauni uzdevumi. Efektīvi, efektīvāk un liederīgāk es finanšu nozars re, regulējuma un kapitāla tirgus savienības satvaru ietekme un virzību uz šīs satvaru izveidu. Mums bija ļoti noderīga uzklausīšana, tāpēc tagad mēs varam sākt diskusijas, pirmo viedokļu apmaiņu un dot vārdu referentam Balca kungam. Paldies, priekšsādātāji. Šo pēcpusdienu ļoti labi, ka mēs sākam ar uzklausīšanu Tā bija ļoti informējoša. Tur bija gan apdrošinātāji, gan banku sektora e, pārstāvi, gan no Finance Watch. Šī komiteja agrāk ir vairāk kārt e, teikusi, ka pārskatīt e, uzraudzību ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Bet mēs negribam Eh, atcelt regulējumu. Ar finansu krīzi eh, parādījās trūkumi regulējumā, un mums šie trūkumi ir jānovērš. Nākotnē mums ir jāgādā par to, ka šādu trūkumu vairs nebūtu. Tomēr mēs nerunājam par regulējumu atcelšanu. Mums jābūt efektīviem, liedarbīgiem, regulējumam tādam ir jābūt, un tāpēc mums, mums ir jāpārskata ar kritisku aci iepriekšējo gadu regulējums, un iespējams, ka būs vajadzīgs vēl papildu regulējums. Arī kāda likumdošanas akti jau tiek gatavoti pēdējos piecos gados. Ļoti daudz šādu likumdošanas aktu ir pieņemti tieši finanses jomā. Un aptvērums ir ļoti plašs, gan tirgus, gan preces, viss ir aptverts. Arī uzdevums sādāli starp regulātoriem un uzraugiem ir notikusi, tā arī ir bijusi svarīga. Mēs cenšamies aptvert pašu risku, risku un palielinātu aizsardzību patērētājiem, nevis vienkārši darba kārtību, kuru vada ekonomika. Uh, Mums ir jāspēj pār, paskatīties uz rezultātiem. Mums ir jātiek galā arī, arī ar riskiem. Tas savukārt dot labumu reālajai ekonomikai. Ja mēs cenšamies izveidot pamatu Eiropas ekonomikai, tad mums ir jāsaprot, ka bankas Eh, ban bankām ir jāspēj tik galā ar savu bilanci un arī apdrošināšanai jābūt. Un sabiedrības atzīšana attiecībā pret finanšu tirgiem eh, to vajadzētu mm, kaut kādā periodā atjaunot. Bet vajadzētu paskatīties uz, regulumu, uz regulējumu, uz, uz šiem regulējošajiem principiem. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir jāiz, jāveic visaptverošs ietekmes novērtējums un jāapskata katrs finanšu sektors atsevišķi. Bet, eh, bet šādai pārskatīšanai jābūt horizontālai pa visiem sektoriem. Un šodien jau pēcpazienā četri panelisti to uzsver. Priekšādātāji turklāt vēl svarīgs aspekts Mēs skatāmies uz pagātnes praksi, uz ietekmes iet, novērtējumu un mēs skatāmies uz metodēm. Ehm, komisijas eh, ietekmes novērtējums nav paveikts eh, pareizi, jo nav fokusēšanās uz biznesu. Un šķiet, ka tur nav eh, dalījums starp lieliem maziem uzņēmumiem. Un tāpēc es domāju, ka šīs ietekmes novērtējums nav pietiekošs. Kapitāla tirgus savienība var palīdzēt izveidot šo regulējumu, lai mums nebūtu vairs tās, tādas sastāvdaļas, kuras kopā nesadara. Mums būs ziņojums, kurā es cenšu, centīšos aptvert visaptvarošumu un konsekvenci, samērīgumu, uzraudzību un kompleksitāti. Galvenais, manuprāt, ir pāraudzīties uz starptautisko konkurētspējas dimensiju Eiropas regulējums. Tam ir jāiedara, jāsaskan ar citām prasībām no ārpus, un mums vajadzētu izvairīties no pārklāšanās vai no nover, novēršanās no šiem starptautiskajiem standartiem. Lēmumu pieņemšanas process un likumdošanas process un šī te likumdošanas izstrāde arī būs svarīga Tāpēc mēs varēsim vēl veikt nepieciešamos grozījumus. Mēs esam sākuši e, jau darbu, bet galvenais, lai mums beigās būtu gatavs, e, gatavs e, dokuments, kurā mēs redzētu kopā ēnu. Un es gribētu kopā ar ēnu referentiem turpināt darbu tuvākajā laikā, un es domāju, ka balstoties uz ciešu un cieņas pilnu sadar, e, koordināciju mums būs labs e, ziņojums. Paldies! Jums ir ļoti mērtiecīga programma, bet ļoti svarīga un nepieciešama, un es došu vārdu Paltām kungam. Jā, e, Mērti Tenga kungs. Šodien jau mēs dzirdējam par kapitāla tirgu savienību. Tās ir tāds kā risinājums pēc krīzes, vai mēs tikai gribam ieviest šīs te krīzes pro, eh, problēmas apakaļ ar citu nosaukumu. Bet, protams, viss atkarīgs no tā, kā mēs skatīsim šo savienību. Jo nevar būt pret uh, iekrājumu efektīvāku sadali vai risku sadali un privātām publiskām investīcijām, kas nodrošina ilgtermiņa izaugsmē Eiropā. Bet skatot šīs iespējas, m, mm, m, mm, būs labas tikai tad, ja šī savienība pierādīs to, ka, tas, ka, ka finanšu sektors kalpo ekonomikai un cilvēkiem Eiropā. Es saprotu no šīm diskusijām to, ka mēs netaisamies iet atpakaļ e, gaitā regulējumā. Nē, mums ir jāskatās, kur mēs varam veikt uzlabojumus finansu regulējumā, kas ir visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Finansu sektora un reālās ekonomikas interesēs. Es domāju, ka šīs diskusijas ir labs sākums. Mums ir jāpielmēro sabalansēta pieeja. Divi, trīs vispārīgi komentāri, jo šis sistēmiskās stabilitātes jautājums ir skatīts jo īpaši mūsu parlamentā. Mēs esam ļoti smagi strādājuši, lai uzlabotu finansu stabilitāte, bet nav, varbūt nav pilnībā atrisināts. Daži koncentrējas uz transakciju drošību, kas eh, var reizēm destabilizēt, ir tādi destabilējuši mehānismi. Mums tomēr ir jāskatās vēl ar vienu uz nestabilitāti, kas ir mūsu parlamenta loma. Un, un, un jāskatās uz šiem mehānismiem, kas noved līdz nestabilitātei, jeb stabilitātei. Un tas nav tāds kā kaut kas, um, tas, kas mūs kavē. Mēs varam runāt par finansu sektoru uh, pozitīvā vērtējumā tikai tad, ja tas ir stabils. Otra lieta - notiek pārmaiņas no kredītiem uz kredītiem uz, uz riska kapitālu. Ja gribat inovatīvu ekonomiku, tad vajag firmas, kuras spēj uzņemties risku. Un šī pārmaiņa uz kapitāla tirgu ir arī uz riska kapitālu. Tātad uz to, ka cilvēks spēj uh, investēt arī uh, riskantos fondos. Uh, Bet nevar skatīties tikai uz finansu regulējumu, bet arī uz nodokļu eh, nodo, noteikumiem ir jāskatās arī par, mm, par to, kādas ir priekšrocības eh, riska, mm, riska kapitāla izmantošanai. Eh, uzklausīšanā mēs dzirdējām par patērētāju aizsardzību. No referentu, no referenta arī to dzirdēju, ka tam jābūt iekļautam, šai aizsardzībai jābūt iekļautai finansu regulējumā, un tur vēl daudz ko ir darīt. Un, un tas saskan ar mūsu mērķi, tātad to, ka finansu sektoram jākalpo reālajai ekonomikai, reāliem cilvēkiem es ilgi nerunāšu, jo es domāju, ka daudzas idejas par to, ko varētu, vajadzētu izdarīt, mēs esam jau izteikuši, un mēs varam skatīties, ko var uzlabot finansu sektorā ar mērķi pierādīt, ka finansu sektors var sniegt papildu vērtību reālajai ekonomikai. Paldies! Thank you, Paul. Next on the list. Paldies! Un tagad Keits Finbornai kā ir vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu tiešām ļoti priecīga, ka abi šie jautājumi savstarpēji saistīti. Tātad, kad mēs runājām par finanšu regulēšanas izvērtēšanu pēdējo piecu gadu laikā, ko esam pieņēmuši, un tagad, kad mēs runājām par uh, kapitāla tirgus savienību, tas nav nekāds jauns koncepts, tas vienkārši turpina jau mūsu iesākto darbu, un es domāju, ka, jā, Mērša kungs arī, kurš tikko runāja par T2S, arī mums tagad uh, piedāvā integrēt platformu visai Eiropai un ne tikai. Līdz ar to kapitāla tirgi kā integrētais koncepts nav nekas jauns, jau desmit gadus pie tā strādājam. Taču jā, tas ir nāku, tā ir nākotnes savienība, kapitāla tirgus savienība. Līdz ar to mums ir jāizmanto gan izvērtēšana, gan arī nākotnes um, šī kapitāla tirgus savienība, un tiem ir jāiet roka rokā. Es vēlos koncentrēties uz vairākām lietām kuras es arī uh, uzdevu savos jautājumos iepriekš uh, viesiem. Es domāju, ka ļoti rūpīgi mums ir uh, jāskatās uz izņēmumiem, kas ir paredzēti pirmajā līmenī. Izņēmumiem tur ir savs pamats ar mērķi aizsargāt cilvēkus, aizsargāt uzņēmums Eiropā, kuriem bija nepieciešami izņēmumi no regulas atsevišķām daļām. Piemēram, arī pensiju fondiem ir izņēmumi, tiem arī bija citādāka attieksme nepieciešama, jo tie ir vienkārši izveidoti cita struktūra, tas kā tie ir finanšu vidutāji. Ir jābūt drošiem par to, ka tad, kad paredzam izņēmumus, lai šie izņēmumi citos tiesību aktos atkal netiek izņemti ārā. Tad ir arī problēmas ar par saskanīgumu, runājot tad par kapitāla prasību direktīvām un tad MIFID. Tad arī šodien mēs runājam par apdrošināšanas sektoru. ka viena informācijas veidu ietekmē piecas dažādas uh, regulas. Par tām es zinu, par, no nu, tām es zināju tikai trīs, divas nav ekonu mandātā. Tad jābūt ļoti piesardzīgiem, ja paredzam izņēmumus, tad ir jāraug, lai tiešām šie izņēmumi būtu spēkā visur. Uh, visos tiesību aktos tad ir jānodrošina, lai arī šo izņēmumu piemērošanas datumi vai pagarināšanas datumi arī būtu atbilstīgi. Piemēram, kas attiec uzņēmumiem pensiju fondiem no emir prasībām. Tātad tas eh, jau tik, šie izņēmumi jau tiks pagarināti, kamēr eh, ATF vēl nemaz nav pieņemts. Tātad, kamēr nav pieņemti deleģēti akti un ETS, tad tik tiešām ir jāfiksē izņēmumu uh, Eh, termiņš. Un jāskatās, kad arī tiks pieņemti šie deleģētie akti un kad tas viss tiks publicēts oficiālajā vēstnesī. Par eh, pirmo, otro līmeni, es domāju, jā, mēs to visu skatīsim šajā ziņojumā, es tā ceru, jo visa šī struktūra ir ļoti jauna, mēs tagad mācāmies un skatāmies, kā tam vislabāk darboties. Ļoti svarīgi, lai E, tie elementi, kas nav paredzēti trialogā, kas nav iekļauts šajā politiskajā dialogā, lai tas viss arī tiktu iekļauti e, pirmajā un otrajā līmenī. Un tad ir arī pretrunas, arī runājot par MVU izaugsmas tirgiem dažos failos. Tas ir izveidot MIFID, bet uh, bieži vien tas tiek ļaunprātīgi izmantot, un šīs sistēmas, uh, ja tur nebūtu pietiekams apdzīvojums, vienkārši būtu neatbilstīgi un tukši, un NDU ir absolūti fundamentāli svarīgi kapitāla tirgus savienībām, tātad mums nevajadzētu otrajā līmenī šīs kategorijas iztukšot tālāk. Uh, arī runājot par datiem, mums ir nepieciešams vairāk standartus, standarti, kur vien tas ir, ie, kur vien tas ir iespējams. Uh, ne tikai Eiropā, bet arī, lai globālais spēlētājs zinātu, kas notiek. Un pašlaik šī darījuma notiek pasaules līmenī, pat ne reģionālā līmenī, līdz ar to mums ir jāzina, kas notiek. Un šeit man priekšā ir ziņojums par FSB dātu apkopošanu par FTCA, tad tas ir 50 lapas puses, ir jāatrod tomēr veids, kā to visu konsolidēt, lai tas visam būtu jēga. Tad par vienu darījumu ir arī jāziņo ļoti dažādos līmeņos. Vajadzētu būt vismaz vienam ziņojumam, kas visus šos datus apkļa, e, iekļauj. Tad pēdējā lieta e, par e, mazatiesniecības investoriem ļoti svarīgi saprast, ka uh, Eh, nākotnes pensiju noteikumi būs atkarīgi tieši no individuāli uh, eh, privātu personu lēmumiem. Līdz ar to mums ir arī šie privātajiem uh, investoriem ir jāpats nepieciešamais tiesiskais atvērs, lai arī viņi veiktu lielākas investīcijas un lielākas procentu likmes ir jāvienkāršo vēstījums, jāizvērtē tas, cik efektīvi ir mūsu likumdošana tieši no patērētāja perspektīvas. Uh, Viņiem ir jāredz skaidri, kas notiek šajās sistēmās, arī no kurienes rodas izmaksas, un lai investoriem izmaksas arī tikai būtu ne tikai caurspīdīgas, bet arī samazinātos. Tātad jādara viss, lai būtu lielākā, sa, lielāka saprašana par šiem investīciju produktiem. Tas būs vēl liels izaicinājums. Danke, Kei, für die Alde Petra Ječek. Paldies. Alde vārdā tagad. Žāks kundu, bet viņa šeit nav. Turpinām ar goe. Demazi kungs. Unfortunately, I can't speak. Diemžēl nevaru runāt ālde vārdā. Bet esmu gatavs ar jums visiem sadarboties pie šī izaicinošā projekta. Es domāju, ka pašlaik, uh, nu, Eiropas parlamentā Ir balss, kas saka, nu, pēc finanšu krīzes mēs redzējām, ka jāsamazinājās banku aizdevuma apjoms, tagad mums ir jākoncentrēs uz kapitāla tirgus savienību un tam līdzīgi. Mans ieteikums būtu, nu, būtu tāds, ka vajadzētu izturēties piesardzīgāk. Ir uh, iemesli, kādēļ Eiropā ir šī uh, banku centrētā sistēma, ņemot vērā, piemēram, uzņēmumu izmērus un tam līdzīgi. Un kad runājam par kapitāla tirgus savienību, ir jākoncentrējas uz to, ko tad šie kapitāla tirgi var darīt, lai finansētu lielākus projektus. Tāpat laikā nevajadzētu tagad cerēt, ka tas būtu tā būs tā burvi nūjiņa, eh, kas piesaistīs investīcijas. Es esmu bažīgs par to, ka tad, kad runājam par kapitāla tirgus savienību, tad mēs nevaram ignorēt vienu ļoti svarīgu uh, elementu tirgus eh, valstu ob, um, obligācijām. Un otrkārt, esmu arī satraukts tagad par to, kas tiek teikts par šo vērtspapīrošanu. Par šīm aktīvu klasēm. Un mēs skatāmies, bet vēl, jā, tur nav nekādu problēmu. E, lai no privāta tirgus būtu pietiekami e, pieprasījums. Bet tad būtu jā, būtu īpaši jāsatrauc, ir ļoti labi arī starptautiskie piemēri, Kanādas piemērs. Tad uh, vērtspapīra izmantošana kā garantija, kā ķīla. Vērtspapīrošana var būt ļoti liederīga līdz zināmam līmenim. Bet Manuprāt, vērtspapīrošanas otrā, trešā uh, līmeņa aktivitātes rada liekas riskus. Tālāk. Par augstu kvalitātes uh, vērtspapīrošana iniciatīva no komisijas būtu jādiskutē par tās saucamo obligāto eh, finanšu instrumentu apstiprināšanu. Es domāju, ka būtu saprātīgi to izskatīt. Esam redzējuši iepriekš, ka jā, brīnišķīgi ir finanšu tirgus, ir mērķorientēts, atbalsta investīcijas, bet ja tas uh, iejaucas jomās, kam nav saikne reālo ekonomiku, ka tas kļūst par uh, pārāk liels, tas var radīt arī šķēršus izaugsmē, bet esmu gatavs, protams, par visu šo diskutēt ar jums. Liels paldies, un tagad Sēns Gīgols zaļo vārdā. Paldies, priekšsētāj kungs. Pieturēžas pie angļu mēles. Vispirms, jā, es arī uzskatu, ka uzklausīšana nu diena ir interesanta un sagaida nepacietību darbu pie šī jautājuma. Uh, Es personīgi uzskatu, ka mums eh, vajadzētu šo lomu uzdevumu uzņemties nopietni. Ja Eiropas parlaments eh, nosūta signālu vēstījumu, vienalga, kudā, kādā virzienā šajā jomā, tas būs ļoti simboliski. Tādējādi es vēlētos norādīt uz to, ka es arī vēlētos, lai šīs debats tiktu koordinētas ar debatēm ASV jo tur arī drīz vien būs līdzīgas diskusijas, un līdz ar to būtu ļoti interesanti arī to visu skatīt kopsakarā. Otra lieta. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica eh, sociālistēnu referents. Jābūt piesardzīgiem. Nevajadzētu skatīties uz finanšu sistēmu no mikroperspektīvas. Mēs runājam ar dažādām institūcijām, dažas institūcijas sūdzās, citas atkal varētu būt ir apmierināts un tā tālāk tā joprojām. Mums ir nepieciešama šī viena perspektīva, jā, tā ir būtiska, taču ir arī makroekonomiskā perspektīva. Nu, no manas perspektīvas tā norāda uz to, tad kā darbojas finanšu sistēma. Vai šī finanšu sistēma bijis pietiekami efektīva? vai mēs to varam tuvināt reālai ekonomikai, lai tā kalpot reālai ekonomikai. Un šis ir jautājums, ko uzdod pilsoņi, viņi vēlas to zināt. Vai tagad tas ir, vai ir vienkāršāk vai sarežģītāk uh, saņemt kredītu, vai es uh, saņemu lielāku pēļņu no bankas, uh, um, vai apdrošināšanas kompānijas vai tomēr lielu daļu apēd šajā visā procesā administrācija. Un tad ir jautājums, protams, arī par finanšu stabilitāti un par finanšu krīzes iespēju. Visbeidzot, ir arī viss jautājums par atbildību. Vai tagad tirgi Uh, uzskatīja, ja jūs iegādāties junioru obligāciju bankā vai kādā lielā apdrošināšanas kompānijā, ka tagad uh, jūs uh, teikt, turēts par atbildīgu gadījumā, ja šī kompānija un tās darbības izgāžas. Tātad, kur ir šī atbildība, vai tā ir lielāka vai nē? Vēlos uzsvērt ka iespējams ir pat uh, grūti jā, atrast uh, vienu uh, ziņojumu un ietekmes novērtējumu, kam, kas tam piekrīstu, jo ekonomikā ir dažādas paradigmas un idejas par to, kādu lomu būtu spēlējam finanšu sistēmai. Tādējādi es domāju, ka uh, Eh, nu, nebūtu īpaši prātīgi runāt par vienu komisijas pētījumu, kur tiek aizstāvā tikai viena ideja. Es mācījos ekonomiku un atceros šo cīņu starp neoklasiķiem un tos Keins eh, analītiķiem. Es stadīju, tad es mācījos šo otru teoriju un tādējādi arī man krīze nepārsteidza. Uh, Tādējādi, eh, kad runāju par makro perspektīvām, nu, nevajadzētu no komisijas pasūtīt tikai vienu pētījumu, jo tādā gadījumā mums būs jāpieņem lēmums un jāizvēlās šīs dažādās idejas un paradigmas, bet tā būs kļūda. Jo nav jau tikai viena pieeja visai šai lietai. Un būtu interesanti arī sabiedrībai zināt, kā šeit dažādie spēlētāji nonāk pie dažādiem secinājumiem un kur ir kopsaucēji un tam līdzīgi. Būtu tad arī ļoti interesanti pasūtīt pētījumu, šo batumu apētījumu, te mēs runājam par samērības jautājumu. Nu, skaidrs, Jā, mēs šeit dzirdam nepārtraukt sūdzības, bet līdz šim es vēl neesmu redzējis nevienu tad pierādījumu, pamatojumu eh, tam, ka kāda kon, kāds konkrēts pasākums tiešām būtu kaitīgs un kurš tad būtu šis pasākums, kurš tad ir efektīvs un kurš nav efektīvs. Neesmu redzējis arī nevienu analīzi, pētījumu. Kur tad ir problēma ar samērības principu? Bet, kad nu runājam tālāk par atsevišķiem noteikumiem un pantiem, tad jāteic uzraudzītājiem šeit ir visai maza izvēle. Uh, nav īsti juridiskais pamats, jo ir viens likums visām kompānijām, līdz ar to tas neko nemaina. Ja jums ir šis samērības princips, jā, nu, tas tāds jauks vārds, bet, nu, pamat likuma tekstā nav nianšu. Tad, nu, no vienas puses ir nepieciešama uzņēmumu analīze, un tad ir nepieciešama juridiskā analīze, kaut likumā ir jābūt lielākai diferenciēšanai, lai mazajiem ekonomiskajiem spēlētājiem sloks nebūtu pārmērīgs. Visbeidzot, vēlos arī vēlos runāt par uh, ziņojumu par bankām, kas tiek veikts apvienotā karalists uh, parlamentā. Ļoti interesants ziņojums. Kad uh, mēs runājām par maksājumiem finanšu sektorā, tad mēs šeit runājām par, par šo bonus cap. Apjūtā karalistē ir tik rāsts cits risinājums. Es uzskatu, ka jā, šis risinājums ir interesants. Tam ir savi nopelni. Tad uh, šo slieksni uh, nenoteikt skaidri, bet pateikt, kas virz zināmas liekšņa. Tad arī kompānija jāuzņems atbildība par zaudējumiem, un tas ir tiešām liels mudinājums ekonomiskiem spēlētājiem rīkoties stabilā veidā, nezaudēt nākotnē no savas perspektīvas. Lūk, es uzskatu, ka uz to visu noteikti vajadzētu svaigi paraudzīties, kā tad. Uh, savietot šo menedžmentu ar uh, priekšrocībām, kāds būtu sabiedrībai, kā to visu pielāgot uh, referentam, tādēļ tiešām vēlos norādīt, ka, mun, ka sanāksmēs ar tādu referentiem sekretariātu noturētu tiešām uh, padziļinātu diskusiju par to, tad konkrēti, kas mums būtu jādara, lai visu to sagatavotu uh, efektīvi un kā mēs varam arī dažādas perspektīvas iekļaut šajās debatēs, jo, nu, jā, nosaukums ir ļoti plašs un tādējādi varētu būt arī risks par to, ka mēs varbūt ātri izšaujam kaut ko, bet, nu, beigu beigās šis risinājums nebūs tik uzticams. Paldies! Tas war jetzt zwar alles andere als ein Quickshot, aber wir haben. Nu, redz kā. Nu, nebija jau tā, ka jūs izteicāties īpaši īsi, gan jā, bet, nu, mums gan ir mazliet vēl laika. Vēl viens ēnu referents, un tad referenta vārds Cānīkungs, FDD grupas vārdā lūdzu. Eh, nu, tad centīšos izteikties īsi. Kolēģi, kas runāja pirms manis deva ļoti lielu ieguldījumu šajās diskusijās, jā, un manuprāt ir visai pozitīvi, ka mums ir tik interesanta viedokļa apmaiņa, ļoti tāda instruktīva, tā bijusi patiešām, un arī turpmākajos mēnešos, es domāju, visu vēl turpināsies, tiksimies ar ēnu referentiem no dažādām grupām, un tēma, protams, ļoti svarīga, mums ir jābūt ambicioziem savā pieejā, jo galu galā šeit uz spēles liks ļoti daudz. Un tas nevar būt labs ziņojums, ja mēs skaidri un gaiši nepasakām, kādi ir mūsu mērķi. Domāju, ka mums debats bija šodien ļoti interesantas. Un par finanšu tirgu regulējumu šodien esam runājuši daudz un dikti. Esam nonākuši šķiet pie viena posma noslēguma. Tas nāca, ka tāda tūlītāja reakcija uz eh, krīzes sekām, tā lai mēs varētu te kaut ko darīt, kā Eiropas parlaments un citas Eiropas iestādes, kad runājam par finanšu regulējumu. Centāmies, nu tā teikt, tikt galā ar tām pirmajām skādēm, ierobežotās postu. Un tagad nu, mums jādomā tālāk, mums jādomā par krīzes cēloņiem un jāregulē tos, Tāpēc šeit mūsu mērķim ir jābūt nu, tādam visai kopīgam starp visām iestādēm. Respektīvi, mērķim jābūt tādam, ka finanšu iestādēm ir jākalpo tirgumu. Es domāju, ka tā ir tā lietas būtība, kad runājam par finanšu regulējumu. Kas attiec uz kapitāla tirgus savienību, jeb CMU, Tie, protams, ir svarīgi noteikumi, bet šeit mums jāizturas nedaudz piesardzīgi. Gribat atgriezties pie tā, ko teica Gīgold kungs. Atspērienu punkts ziņojumam ir jautājums par to, kāpēc finanšu sistēma vispār pastāv, kāds ir tās mērķis, kādai jābūt e, šīs sistēmas lomai Eiropas ekonomikā. Un kā jau es teicu, tad šīs sistēmas lomas, man, loma, manuprāt, ir kalpot reāli ekonomikai, finansēt reāli ekonomiku. Un tāpēc, tad, kad mēs runājam par kapitāla tirgus savienību, nu tad viss jau ir ļoti labi, ja mēs runājam par nelielu harmonizēšanu un tā tālāk kopējām platformām, tirniecībai, investīcijām, Eiropas Savienībā un tā tālāk. Par harmonizāciju attiecībā uz procesuālajiem noteikumiem, piemēram, maksātnespējas gadījumos un uzņēmumiem, bet mums ir tāpat laikā jāizturas visai piesardzīgi finanšu krīzi izraisīja tas, ka finansējums tika izmantots pārāk lielā apmērā finanšu tirgos, un tādu ceļu mēs nedrīkstam iet otrais. Ja mēs visu atdosim fin finanšu tirgu rokās, tad tas, manuprāt, ir visai bīstami. Vēstur to mums ir labi parādījusi. Tāpēc es domāju, ka mums galvenokārt jādomā par to, kā labāk izmantot finanšu tirgus, bet nedrīkstam censties mēģināt izveidot tādu sistēmu, <clears throat> tam gan ne varbūt tā pilnībā nepiekrītu, bet tas šķiet ASV tomēr labi funkcionē, nu, kad attiecīgi līdzīgi varētu rīkoties arī šeit. Fabio jau arī par to runāja. Eiropā mums nepieciešams paskatīties un saredzēt to, ka faktiski situācija risināsies mazliet citādi nekā ASV. Eiropas sistēmu veido mikro un MVU uzņēmumi, un ASV tas viss ir citādāk. Un tāpēc es domāju, ka tas nu gan ir jāpaturprātā. Sistēma, kuras pamatā ir tāds, nu, teiksim tā, ģimenes kapitālisms, kuram nav tāda īpaši plaša, es nezinu, pieredze ar finanšu tirgus lietošanu, nu tad eh, viņu intereses jāpatur vērā. Nedrīkstam pieļaut, ka šādas intereses sadurs ar lielāku investoru interesēm. Mēs šobrīd skatāmies tikai uz šādām investīcijām, bet tā mēs nedrīkstam rīkoties. Mums taču ir tik augsts privāto investīciju īpatsvars šobrīd, un tas ir jāpadara par tādu ilgtermiņa pasākumu. Tātad, ja vēlamies veicināt investīcijas un veicināt ilgtermiņa investīcijas, tad tādā gadījumā mums vairāk jāpievēršas privātajiem investoriem banku sistēma jāveido tāda efektīvāka, tradicionālāka. Tātad daudz tāda fokusētāks biznesa modelis, tradicionālāks. Nedrīkstam pievērsties kodam finanšu spekulācijām atkal tā, kā to esam piedzīvojuši Eiropā. Es domāju, tam ir jāprastojas. Montesquieu de Siena banka bija tā, kas iekļuva visvairāk problēmās, bet viņu, viņi izmanto ļoti komplicētus finanšu instrumentus, bet visādi citādi tas nebija aktuāli citur. Tātad jāpievēršas tradicionālākai banku sistēmai, kas nav tik sasaistīta ar šādiem advancētiem finanšu instrumentiem. Un tad tādā gadījumā, nu, tas varētu būt mūsu mērķis. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, Eiropas iestādēm skaidri jāpasaka, ir, ka jāpieliek punkts šim ē, banku ēnu darbības daļai, šai palēkai ekonomikai. Tā tiek saukta par ēnu banku darbību. Es nebiju deputāts iepriekšējā sasaukumā, bet tie no jums, kas bija šeit parlamentā, jau centās svērsties pret šo pasākumu, centās regulēt ēnu banki, banku darbību Mm, tāpat laikā tika arī teikts, ka tā esot nākotne, bet nu tad mums ir skaidri un gaiši arī jānoskaidro, kāda ir šodienas pieeja attiecībā uz šo sistēmu, uz šādu finansējumu avotu. Un tad vēl tāds pēdējais punkts. Joprojām kapitāla tirgus savienībā pastāv draudz, un tas jāņem vērā, un tas ir, ka ja mēs vēlamies veicināt saimniecību līdzdarbību kapitāla tirgos, tad jāsaka, un viņu, viņu fin, savstarpēji finansējumu, tad mēs šo ienākumu avotu atņemam bankām. Un ja mēs šādu spiedienu neizdaram, tad mēs varam panākt nelīdzsvarotību, jo šis finansējuma avots tiks aizstāts ar citu tādu, kas nav tik stabils un daudz riskantāks bankām. Nu, lūk, to gribēju arī pateikt, un esmu pārliecināts, ka turpmākie mēneši būs konstruktīva diskusija pilni par šiem jautājumiem. Bet domāju, ka izredzes ir visai labas. Paldies! Tālāk divi runātāji brīvā mikrofona procedūrā. Pirmais Hokmarka kungs, lūdzu. Paldies! Nu, es vienkārši gribēju izteikties. Es, protams, esmu tikai tāds pazīmīgs deputāts un nevis referents šai komitejā, bet nu man arī ir kas sakāms. Un gribu piedalīties diskusijās, vēlu referentam un ēnu referentiem, protams, visu to labāko veiksmi darbā, bet, kad runājam par finanšu tirgiem, tad svarīgi atcerēties, ka nerunājam šeit tikai par nu, šo tirgu dalībniekiem, mēs runājam par finanšu tirgiem, kas ietver sevi arī regulātors, kompetentās varas iestādes un likumdevējs. Un šādā ziņā mēs esam daļa no finanšu tirgus, jo mēs esam tie, kas veido noteikumus tirzniecībai. To saku tāpēc, ka reizē mums ir tendence tā ļoti sektorāli skatīt finanšu tirgu. Daži, piemēram, vienmēr runā tikai par fi finanšu iestādēm, tad ir atkal tāda reāla ekonomika, ko citi skata nošķirt. Un nekad neesmu dzirdējis, ka reāla ekonomika varētu pastāvēt bez finansējuma, bez rēķiniem, faktūram tā tālāk. Es domāju, tāpēc ir vajadzīga visaptvaroša pieeja. Un ar to pastāv problēma. Mums ir milzīga likviditāte Eiropā šobrīd bet ne, nepietiekam daudz investīciju. Mm, tas ir tāds, nu, visai skarbs secinājums, jo finanšu tirgi nespēja šobrīd to nodrošināt. Un mēs nevaram veikt nekādu veidu inventarizāciju vai, vai pašreizās situācijas izvērtējumu, ja neņemam vērā, neapzināmies to, kas ir mūsu pašu atbildība un vaina mēs katrā ziņā esam ļoti sarežģījis apstākļus kreditēšanai un aizņemšanās iespējai. Nu, tam ir bieži gan labas, gan sliktas sekas. Nu, un te ir tāds līdzsvars, zināms, ja vēlamies lielāku stabilitāti, tad, protams, ir jārada, jārada vairāk sliekšņu finansējumā. Tā ir daļa no stabilitātes, bet tāpat laikā mums jāpārliecinās, ka ir arī, nu, vēlme uzņemties kaut kādu risku. Atsevišķi kolēģi jau runāja par to. Finanšu tirgi, protams, savos pamatos ir saistīti ar riska uzņemšanos, ar risku analīzi un riska sadali. Un ja šīs process nedarbojas, tad pašā sistēmā ir kaut kas acīm redzami krietni greizi. Un te, nu, tad mums jāskatās ar uz tiem noteikumiem, ko paši vien esam izstrādājuši. Un es domāju, ka diskusijās šim elementam vajadzētu ieņemt būtisku vietu reizēm. Nu, viens otrs mēdz atgriezties lūk pie šī cēmo, jeb kapitāla tirgus Savienības un ka tas tagad viss atrisinās, bet es nedomāju, ka tas ir tas veids, kā mums ir jāvirzās uz priekšu. Mums ir jāskatās finanšu tirgiem to pašreizējā formā. Eh, mēs, protams, to šobrīd regulējam diezgan labi, reizēm pat varbūt pārāk labi, bet mums ir jāskatās uz to, lai šie tirgi būtu spējīgi veikt investīcijas, nodrošināt likviditāti tādā mērā, kā nepieciešams, lai nodrošinātu finansējumu pie, no pieplūšanu arī maziem uzņēmumiem, nu, gan terunā, un arī lieliem uzņēmumiem, un šobrīd pastāv problēma, to mēs varam skaidri saskatīt. Nepietiekams investīcijas, kam par pamatu ir šī augstā likviditāte. Un problēma ir tāda, ka šī augstā likviditāte šobrīd tiek nodrošināta, nu, ar tādu, nu, respektīvi tā rada tālāk sekas, zemes procentu miklas, ļoti zemes procentu likmes daudz kur citur, līdz ar to samazināt aktīvu vērtību daudzos uzņēmumos, šī lētā nauda, mēs zinām, pie kā tas noved. Tā tiek radīta atkal jauni burbuļi un jaunas finanšu krīzes, un tā ir tā problēma, kas, nu, pastāv tā ne, nepietiekam no šīs piedāvājuma puses atbalstu. Kolēģi minēja šo, to, šo pēc Keinsu teoriju un tā tālāk, bet nu ir jau arī citas teorijas. Austriešu skola un vēl citas, vai varbūt varam pasīties vienkārši realitātē. Fakts tāds, ka mums nepietiek investīcija, neskatoties uz augsto likviditāti, un par to mums vajadzētu padomāt. Antonio Tajani. Grazie, prezidenti. Tajani kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Domāju, ka pašatstības ziņojums no parlamenta būtu jāgatavo tā, ka ievērojam eh, finanšu ekonomikas eh, pamatprincipus. Šis šodienas debatēs ļoti labi izkristalizējies eh, tas, ka mums jādomā par reālu ekonomikas finansēšanu. Tas ir ļoti svarīgi, ja vēlamies izvairīties no krīzes. Rezultāti, zināms, esam guvuši, tie ir pozitīvi. Tas esam panākuši ar regulējumu. Pēdējo piecu gadu laikā uh, Un tagad jāsako divām prioritātēm regulēšanas ziņā attiecībā uz finanšu tirgiem. Mums vajag internalizēt šo ietekmi, ko radīs labākais, labāks regulējums, jāskatās tālāk, vai šis regulējums neradīs kaut kādu pārklāšanos, dublicēšanos kādā līmenī. Varbūt varam to vienkāršot par labu patērētājiem un uzņēmumiem. Turklāt uzmanību jāpievērš arī īstenošanas pasākumiem, lai pārliecinātos, eh, nu, ka komisija un uzraudzības iestādes patiešām eh, praksē īstenot to, kas tiek nolimts politiski. Nu, tad pāris eh, kapitāla tirgus savienības jautājumi. Es domāju, šis projekts eh, jāsaskaņo, piemēram, ar Banku savienību un Junker plānu no otras puses nepieciešams maksimizēt to sinerģiju un ietekmi, kas varētu rasties. Un kā jau tika minēts, nu, piemēram, pensiju fonda, tas, kā tie tie ir izmantoti infrastruktūra projektiem un tā tālāk, Junker plāna ietvaros, nu, Lielbritānijā, manuprāt, tas ir bijis tāds ļoti labs pensiju fondu izmantošanas veids. Un, nu, un otrs mērķis, protams, ir precizēt banku lomu, it īpaši to banku lomu, kas ir uh, pietuvinātākas pilsoņiem un uzņēmumiem. Tātad vietējās, parunām par vietējām bankām, par kooperatīviem. Bankām ir ļoti svarīga loma spēlējama kapitāla tirgu. No vienas puses, protams, šī banku loma, no otras puses tālāk nepieciešams attīstīt arī ar riska kapitāla lomu šai kontekstā. Un te nu ir jāpievērš arī detaļām. Uh, Es domāju, ka jau šobrīd mēs varam izmantot, piemēram, kosme pakotni daudz labākā veidā, jo pirmo reizi šai pakotnē ir iekļaut līdzekļi MBU pamatojoties uz riska kapitāla principu. Tā ir moderna sistēma, kas šobrīd netiek pietiekami izmantota Eiropā. Bet ASV, piemēram, tā un Izrēlā tā ir plaši tikusi izmantot. Un pēdējais, ko gribēju teikt. Domāju, ka mums skaidri un gaits jāpasaka, ka CMU ir jābūt liederīgai reāla ekonomikai. Tas jāsver vēlreiz tai šai savienībai jākļūst par problēmu risināšanas eh, kanālu, piemēram, attiecībā uz MVU piekļuvu kredītresursiem un tam līdzīgi. Un vēl vairāk noslēgumā. Es saprotu, ka ir nepieciešams kontroli izmantot uh, Bāzela 3 noteikums arī MVU kreditēšanai iepriekšējā sasaukumā. Uh, kopā ar Eiropas komisiju par to runājām, Barņē eh, ar manu atbalstu toreiz izstrādāja šos noteikumus, jo tieši tādā veidā mēs varam piedāvāt bankām kapacitāti, eh, nu, vairāk uzticēties MBU, izmantot lielākas rezerves, nevis mm, turēt tik daudz uzkrājumus, piemēram, pret šiem kredītiem. Tā vietā piedāvājot MBU lūk aizdevumus, piemēram, kaut vai līdz pusotra miljona apmajoram darbības veikšanai bankām, gal galā šāda veida izvēle ir, no parlamenta puses ir jārespektē. Paldies, nu un tad gala piezīmes referent lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un kolēģiem par šo atklāto diskusiju, tāpat arī par punktiem, kas tik minēti. Daudz kas no jūsu sacītā šodien ir, var saņemt manu atbalstu. Jā, Paul, finanšu sektoram ir jākalpo reāla ekonomikai, un tam ir jābūt kā pamatam mūsu diskusijās, tā skaitā šajā pašiniciatīvas ziņojumā. Un mums ir jārunā par patērētā aizsardzības tematiem pietiekam augstā līmenī. Un mūsu uzdevumā sagatavot šādu ziņojumu, tas būtu jāņem vērā. Kas man labi patika, bija tas, ko Keits Vinbērns sacīja. Koherence, šī saskaņotības starp pirmo un otro līmeni, jo tā arī turpmāk ir jāņem vērā. Es domāju, ka mēs esam nonākuši pie tādas pamat tēmas attiecībā uz to, ko mēs pēdējos mēnešos esam bažīgi vērojuši. Manuprāt, jautājums, ko Svens Gīgolds uzdeva, vai mums vajadzētu ne tikai vienu pētījumu prasīt no komisijas, bet mums vajadzētu padomāt arī par to, ka komisija jau var pati gal galā pasūtīt vairākus pētījumus, bet man personīgi šis punkts likās ļoti interesants. Tāpat arī tas, kā mēs varētu likumā nostiprināt lielāku diferencēšanu starp lielo un mazo līmeni. Paskatoties uz šiem punktiem kopumā, varētu īpaši labi izmantot Sanīku un citātu savu komentāru sākumā, un tos varētu teikt savu komentāru noslēgumā. Šajā ziņojumā ir runa par ļoti daudz ko, un tāpēc mums vajadzētu būt pietiekam ambicioziem. Tā es saprotu savus referenta pienākums, ceru, ka ēnu referenti uz to skatās līdzīgi, un tāpēc es priecājos par daudzpusīgo diskusiju, kas turpināsies tuvākos mēnešus, lai galu galā mēs nonākam pie laba ziņojuma. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much. Paldies. Tālāk. Ziņojuma projekts tiks skatīts 3. septembrī, un tad tiks noteikts termiņš grozījumiem un tālākie soļi konsultāciju dēļ starp referentu un referentiem. Paldies, mums ir ļoti īsi pauze, jo 6.30 mēs balsosim par FC. Paldies. Kopā ar budžeta komiteju.